Witam Państwa. 15 minut akademickie minūtes. Labdien, dāmas un kungi! Es visus sirsnīgi sveicu šajā pirmdienas pēcpusdienā. varbūt tagad varam izskatīt darba kārtības projektu. Gribētu sniegt jums informāciju, ka septītais punkts par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni, kur referents ir Ivans Jevkovčiča kungs, tas ir atlikts uz komitejas sanāksmi 8. 9. oktobrī. Es, vai kāds iebilst vai ne, Tālāk ir uh, tulkojums uz visām valodām, izņemot uh, čehu, īru, maltiešu uh, valodas. Un tagad varam pāriet pie galvenā darba kārtības jautājuma, kas aizņems lielāko daļu no mūsu sanāksmes. Tas ir dokuments, kas ir īpaši svarīgs, uh, kur mēs izskatīsim negodīgu tirzniecības praksi, izskatīsim uh, jautājumi par dažādiem operatoriem, eh, darbojušām personām un ietekmi uz lauksamniekiem un uz patērētājiem. Mēs uzklausīsim eh, De Castro kungu, kas ir referents šajā jautājumā. Kā es teicu, De Castro kungs ir referents par šo konkrēto ziņojumu par netaisnīgu tirsniecības praksi, bet pirms mēs viņu uzklausīsim. Uh, Mums ir pārstāvis no Eiropas komisijas, galvenais ekonomists Valeti kungs, un viņš izskatīs arī šo jautājumu ar iespēju pieņemt atbilstīgu tiesību aktu, proti regulēt negodīgu tirsniecības praksi, uh, ekonomiskā ietekme uz lauksaimniekiem, pārstrādātājiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem. Un priekšlikums priekš, šai prezentācijai no pašas komisijas puses. Līdz ar to tas viss darbs ir nācis no komisijas. Gribētu sveikt eh, dažādos komisijas pārstāvjus no dažādiem ģenerāldirektorātiem, eh, ģenerāldirek direktora vietnieku. Sveicu visus komisijas pārstāvjus šeit. Un gribētu sveikt arī visus komitejas dalībniekus, kuri piedalās. Un bez liekas kavēšanās dodu vārdu Valetī kungam. Thank you very much, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Labu pēcpusdienu, godātie deputāti. Man ir liels gods piedalīties šeit un kur man ir dota iespēja paskaidrot eso šo priekšlikumu no komisijas puses. Vispirms gribētu iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Tomaso Valētī, šobrīd esmu galvenais ekonomists kom ģenerāldirektorātā. Parastais darbs man ir zinātnē, es esmu Romas universitātē ekonomikas profesors. Šodien iepazīstināšu ar galvenajām idejām, kuras jums ir pazīstamas priekšlikums no komisijas puses pamatojas uz ļoti vienkāršiem pīlāriem. Mērķis, kurš mums visiem ir kopīgs, visiem klātesošajiem, ir aizsargāt mazos lauksaimniekus, kas saskaras ar negodīgu tirsniecības praksi, un tieši tāpēc es uzskatu, ka priekšlikums pievērš uzmanību ļoti tieši pašām problēmām. Juridiskais pamats ir skaidrs. Mēs gribam palīdzēt maziem lauksaimniekiem tad, kad viņi saskaras ar negodīgu tirsniecības praksi. Priekšlikums arī ir veidots tādā veidā, ka tad, kad ir problēma, tiek ierosināts risinājums, bet tur, kur problēmas nav tik lielas un nav tik ļoti būtiskas visai Eiropas Savienībai, tādā gadījumā negribas arī pārspīlēt. Līdz ar to šeit labāk tiek dota priekšroka atkāpties un dod iespēju dalību valstīm piedāvāt tādus risinājumus, kas būtu vairāk uh, vērstas uz tādu nelielu idiosinkrātisku problēmu risinājumu. Galvenais priekšlikuma mērķis ir rast skaidras vadlīnijas. Tieši tāpēc šeit ir pievērsta uzmanība galvenokārt vertikālā ķīde, ķēdē B2B, proti uzņēmējs uzņēmējiem attiecības starp lauksēmniekiem, eh, pārdevējiem lielās eh, supermarketa ķēdēs un pircēju. Šeit uzmanība tiks pievērsta arī tām jomām, kur ir zināma ekonomiska nelīdzsvarotība, eh, kur tirgošanās iespējas ir par labu vienai pusē, līdz ar to tiek pievērsta uzmanība starp attiecībām starp lielu un mazu un arī praktiski priekšlikums, kā nošķirt. Uh, Tātad šis slieksnis ir pamatot uz MVU, kas ir pilnīgi skaidrs, un tas ir pieņemts visā Eiropas Savienībā. Bez tam ir ierosināts izmantot melno sarakstu, kur zināmas prakses, kas ir noteikti sliktas, tāpēc ir arī melnais saraksts, līdz ar to tās tiks aizliegtas. Bez tam ir tāda prakse, kas ir pelēkajā sarakstā, līdz ar to atkarībā no apstākļiem. Uh, šī prakse var tikt pārvērsta par melnu vai par baltu. Un kāds ir tas virzītājs, kas padara palēko praksi par melnu vai baltu? Tur, kur uh, puses uh, vienlīdz labi nesaprot šo problēmu un nepanāk vienošanos par to. Mēs visi saprotam, ka ir problēma jautājuma pārtikas piegādas ķēdē. Uh, piegādas ķēde ir sarežģīta, lauksaimnieki, pārstrādātāji, mazumtirgotājiem, patērētājiem priekšlikumā ir pievērsta uzmanība vājākajam posmam, maziem lauksaimniekiem. Mazie lauksaimnieki ir tīpaši, kad negodīga tirsniecības praksa atstāja tiešu at, ietekmi uz viņiem, kā varam lielais pircējs grib uzlikt tādus noteikumus mazam lauksamniekam, kas ir ar izspiešanas raksturu un dažos gadījumos, kur būtu grūtāk identificēt, bet netieši atstāja ietekmi un varbūt, ka cietušais negodīgā tirdzniecības praksē nav pats lauksaimnieks. Bet netiešā veidā varbūt šis cietušais var mēģināt nodot negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniekam. Uh, tādu praksi, kas viņam ir uzspiesta. Un priekšlikumā, kas ir mums priekšā, ir jādomā, šis priekšlikums ļoti pragmātisks. Jo tad, kad ir priekšlikums, ir nepieciešams to īstenot, ir nepieciešams nodrošināt to, lai tas viss būtu izpildāms, un es domāju, tā ir spēcīgā puse šajā priekšlikumā. Kas tad tiks aizsargāts? Mazie lauksaimnieki. Juridiskais pamats nodrošina atbilstošu dzīves līmeni lauksamniekiem, uh, pamatojoties uz CAP, kopējā lauksamniecības politiku, un arī šeit ir jāpievērš mums uzmanība. Kā mēs saprotam, ir bijis priekšlikums paplašināt darbības jomu gan praksē, gan operatoriem, kas ir pakļauti iespējamai direktīvai, bet tieši šeit es gribētu vērst jūsu uzmanību uh, uz iespējamām nevēlamām sekmēm. Un arī, piemēram, ja mēs aizliedzam kādu konkrētu praksi, var neatstāt nekādu labu ietekmi vispār uh, uz mūsu galveno mērķi maziem lauksamniekiem. Un, piemēram, galvenā uzmanība tiek pievērsta uzņēmējs uzņēmējiem. Tātad šeit mēs runājam par mazu salīdzinājumu ar lielu, uz to pievērš uzmanība priekšlikumā. Uh, Kāpēc nepaplašināt uz lielu, salīdzinām ar lielu? Lielie lauksamnieki un lielie pircē, lielie, uh, lielās uh, um, tirniecības ķēdes. Šeit varat iedomāties, ka um, tādas daudzpusējas sabiedrības kā Unilever, piemēram, uh, ar Aušanu vai Delēzu. Delēzi tirgojas par piegādas noteikumiem attiecībā uz korneto saldējumu. Ja jūs iejaucaties, um, pakļaujot šādu uh, transakciju negodīga tirdzniecības praksē šeit ir lielas puses, viņam ir cita tirgošanās iespēja un jūs ļaujat tirgum izlemt, kāds ir labākais risinājums. Ja jūs iejauksaties šeit ar savu ietekmi, uh, tad vai jūs panāksiet iecerēto mērķi, vai jūs dosiet labumu lauksaimniekam Beļģijā, piemēram, vai piena ražotājs Beļģijā iegūs kaut kādā veidā, ja korneto preču, piemēram, um, vairumtirdzniecības cena pieaugs par labu Unilever. Nē, to jūs tālāk nenovadīsiet uz lauksaimnieku, bet no otras puses, ko jūs varat sagaidīt, ja jūs savu regulu uh, visā šajā vairumtirdzniecības darījumos palielināt korneto saldējuma vairumtirdzniecības cenu, tad mums kā eh, patērētam, kā pilsoņiem, tad mēs maksāsim vairāk par mūsu saldējumu. Protams, ka, ja pieņemsim Belēs vai Karfūrs mēģinās vest tieši sarunas ar lauksaimniekiem Beļģijā, tad tas būtu iekļauts mūsu priekšlikumā, direktīvas priekšlikumā tāpat līdzīgā veidā, ja Unilever, ņemot vērā vērā UTP biznesu, to biznesu lieliem uzņēmumiem, ja viņš mēģinātu to nodot, uh, tas atstāt netiešu ietekmi, tad tas arī būs iekļauts direktīvas priekšlikumā. Kā es teicu, mēs pievēršam uzmanību pašām problēmām un mēs atkāpjamies tur, kur mēs nesaskatām pietiekami lielu problēmu, lai tas būtu pelnījis eh, mūsu uzmanību. Daži cilvēki arī ierosina definēt mūsu darbu pamatojoties uz taisnīgumu, godīguma principu. Es domāju, ka šis fairness, taisnīgums, godīgums ir lieliska koncepcija. Mani komisāri savās runās daudz min šo jēdzienu. Tas ir lieliski. Taisnīgums ir saistīts arī ar konkurētspēju lielā mērā. Uh, bet nav nu, jau gadījuma pēc, ka Amerikas antitrusta iestādes uh, par Fair Trading Commission taisnīgu tirgojušu komisiju tā sauca, un es mums arī birojas bija Fair Trading taisnīgas tirzniecības, tātad taisnīguma uh, princips iet roku rokā ar konkurētspēju. Tomēr, kad jūs runājat par praksi, šo koncepciju nav viegli definēt. Ir dažādi viedokļi, un īstenot to nemaz nebūtu viegli. Jūs varat iedomāties par to, ka jūs izskatītu analīzi, ņemot katru konkrētu gadījumu atsevišķi, definējot šo taisnīgumu, ņemot katru konkrētu gadījumu atsevišķi, bet tas var prasīt pārāk daudz laika un var novest pie neparedzētām sekām. Kas tad ir taisnīgi? Pašām pusēm būs jādiskutē, kas ir taisnīgi un kas nav taisnīgi. Tad acīm redzot tie lielākie, lielie pircēji. Uh, būs apveltīti ar lielākiem ekonomiskiem resursiem, lai ietekmētu procesu, tāpēc mēs neaizsargāsim mazākus, mazos lauksaimniekus. Tāpēc es domāju, ka, ja mēs ejam taisnīgumu virzienā, teorētiski tas būtu ļoti interesanti, bet praksē tas būtu saistīts ar lieliem riskiem, piemērojot praksē. Līdz ar to mēs izmantojam ļoti pragmātisku pieeju. Tāpēc mēs pievēršam uzmanību virknei labi definētu prakšu piemēram, lai tādas skaidri sliktas prakses, kas ir neefektīvas, bet mēs negribam pārspīlēt. Pāris piemēru šeit varētu būt liederīgi, piemēram, varbūt arī tāda situācija, kurā lauksēmnieks ir inovators, viņš ir iznācis klāt jaunu produktu, kas tirgū vēl nav testēts, varbūt kaut kādu hibrīdu starp aprikosiem un persikiem. Šis mazais lauksemnieks varbūt, ka grib kaut kādā veidā stimulēt pārdevējus, lai šie produkti nonāktu plauktos. Un šeit ir risks. Lauksaimnieks varbūt gribētu arī reklāmas kampaņā piedalīties. Lauksaimnieks uzskata, ka tas ir labs produkts, viņam ir jānonāk tirgu, bet tas ir jātestē. Ja tā vietā mēs teiksim, reklāmas kampaņas, ka lauksaimniekiem nevajadzētu piedalīties, viņi nedrīkst pārdot zem pašizmaksas. Uh, un daži priekšlikumi komentāri, kuros mēs esam saņēmuši, bet tad sliktā puse būtu tāda, ka mazumtirgotājs un pircējs varbūt vispār negribēs pirkt šos produktus, jo tie būs saistīti ar pārmērīgu risku, un tad jūs panāksiet pilnīgi pretēju efektu. Mazais lauksaimnieks konkrētais, kurš vēlējās uzņemties risku, viņa produkts nebūs izstādīts, un līdz ar to viņš nevarēs vispār mēģināt pārdot to klientiem. Kā es minēju iepriekš, ir melnais saraksts. Melnais saraksts ir iekļauts priekšlikuma, eh, direktīvas priekšlikuma trešajā pantā un ir pelēkais saraksts. Pelēkais saraksts. Mūsuprāt, tas ir kaut kas tāds, eh, par ko nevajadzētu pārāk lielai rīcības spēju jābūt slieksnim, kad tiek definēts, kad eh, praksa kļūst balta, pieņemama vai melna, nepieņemama. Un tieši tāpēc mēs ierosinam, lai tas būtu uh, tātad ekonomiskā žargona dēļ, tātad eksante salīdzinām ar ekspost, bet ja praksa tiek saprot, saprasta, un ja to saprot nepārprotam divas puses, kas iesaistās tirgošanā lauksamnieks un pircējs, tad tam ir jābūt kārtībā. Ja tā vietā ekspost, tad, kad lauksamnieks ir pārsteigts, kad ir kaut kādas lietas, kur viņi kaut kas tiek izspiests, kur, nu, kas tālāk tiek nodots uz lauksamniekiem, tā ir tāda praksa, no kuras mēs tiešām uh, gribam izvairīties, jo pretējā gadījumā varētu būt nevēlamas sekas. Tas ir tas, kas direktīvā ir jāregulē. Direktīva neplāno regulēt citus aspektus. Cenu starp pārdevējiem un pircējiem. Mēs labi neprotam regulēt cenas, mēs nezinām, kādas ir atbilstīgās izmaksas, uh, lielos, lielās virzienos. Mēs dzīvojam tirgus ekonomikā piegāde un piedāvājums, tātad piedāvājums pieprasījums ir labs signāls, kur ir jāinvestē resursi, bet ja mēs iejauksimies šajā mehānismā, tad mēs varēsim sagraut ekonomisko sistēmu. Nav nekāda izvērtējuma par spīti dažiem priekšlikumiem, lai regulētu mazumtirdzniecības cenas. Tā nav vispār direktīvas daļa. Tā nav pakļauta ietekmes izvērtējumam. Arī ir jāmin tas, ka nesenā Eiropas vēsturē ir bijuši daži mēģinājumi ar labiem nodomiem regulēt šīs mazumtirdzniecības cenas, bet atkal tās ir novedis pie nevēlamām sekām, un mēs to negribam. Piemērs. Francijā bija likums zemes apmēram pirms 20 gadiem, uh, uh, Lagalānu. Tātad uh, viņu likums bija galvenais aizsargāt mazos veikaliņus no lielas intensīvas konkurences, no lieliem supermarketiem. Nodoms jau bija labs. Bet kā viņi to izdarīja? De facto viņi neļāva cenām samazināties zem pašizmaksas ļoti stingrā veidā, un ietekme bija tāda, ka mazumtirdzniecības cenas pieauga. Uh, uzcenojums pieauga lielajām, lielajām uh, lielveikaliem un nebija nekāda ieguvuma maziem veikaliņiem. Līdz ar to situācija tika saprasta, likums tika atcelts un tirgus situācija atkal iestājās īsumā. Galvenie šie priekšlikumi pīlāri ir šādi. Biznes to biznes, uzņēmējs uzņēmējs, šeit ir problēma attiecības starp uh, Uh, lauksaimniekiem un pircējiem, lielveikaliem. Šeit nav runa par uzņēmējs patērētājiem. Priekšlikums ir saistīts ar maziem salīdzinājumā ar lieliem. Tas ir atkal tāds, kur atrodas ekonomiskā nelīdzsvarotība, tāpēc ir priekšlikums definēt mazus salīdzinājumā ar lieliem, pamatoties uz MVU. Varbūt arī kā cits lieks, bet tas ir tāds, kas ir atzīts visā Eiropas Savienībā, proti, ka tas būtu taisnīgi arī Eiropas Savienības līmenī. Uh, Runājot par prakses apjomu, ir tādas prakses, kas ir bijušas pakļautas ietekmes izvērtējumam, un tas viss izrādījās kā slikta, slikta, slikta praksa, atkal tas ir melnajā sarakstā, un ir tādas prakses, kas varbūt ir, varbūt nav atkarībā no tā, vai līguma noteikumi ir labi saprasti un skaidri starp lauksaimnieku un lielveikalu. Tas ir minimālais kopsaucējs visām Eiropas Savienības dalību valstīm zinot, uh, ka katra dalība valsts iespējams vēlēsies uh, pārsniegt to ņemot vērā savas valsts īpatnības, tāpēc nav nekā tāda, kas neļautu atsevišķai valstī būt stingrākai, ja jūs uzskatāt, ka tas ir nepieciešams jūsu valstī. Bet Eiropas līmenī mēs uzskatām, ka tas ir taisnīgs priekšlikums, ar kuru nāk klajā komisija. Lielas paldies par uzmanību! Dziękujemy panu posłowi za wprowadzenie. Paldies. Liels paldies, Valētīkungs! Paldies, ka sniedzām mums šos ievadvārdus un līdz ar to uzsākāt diskusiju. Referents de Castro kungs mm, runās pirmais tālākajās diskusijās. Un pēc tam, protams, došu vārdu ēnu referentiem un lūkšu visus runātājus uh, iekļauties zināmā laikā. Lielas paldies, De Castro kungs! Valetti per i contributi. Lielas paldies priekšsādātāji. Iesākumā gribu teikt paldies Valetī kungam par viņa ieguldījumu šais diskusijās. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mirklis, ko piedzīvojam šobrīd. Pēc nedēļas notiks balsojums komitejā, Un kamēr turpinās šī sanāksme, mūsu kolēģi Imko jau balso par savu atzinumu. Un, protams, ka man ārkārtīgi interesēs šī balsojuma rezultāti. Un tāpēc iesākumā teikšu Valetī kungam vēl šādus vārdus. Jūsu sagatavotais dokuments bija ļoti liederīgs man tajā brīdī, kad gatavoju savu ziņojumu projektu un kad gatavoja arī grozījumus kolēģi, kas iesniegti šeit komitejā attiecībā ar šo projektu. Vēlos teikt, ka mūsu komiteja, protams, pilnīgi noteikti nevēlas darīt neko attiecībā uz šai ķēdē iesaistīto cilvēku kontraktu vērtību, vienkārši vēlas rīkoties godīgi. Nu, tas, protams, viss jāiestrādā likumdošanas formā, bet komisijas priekšlikums, jāsaka, ir labs sākuma punkts. Bet noslēgumā mums jānonāk pie Eiropas, Eiropas mēroga direktīvas. Šobrīd pastāv 20 atsevišķi nacionālo tiesību aktu kopumi un uh, uz tiem ļoti uzmanīgi raugāmies. Protams, par, ka, protams, par to esam daudz runājuši ēnu referentu tikšanās reizēs, arī komitejas debašu debatēs. Un vēlos šai kontekstā minēt vienu lietu. Mūsu kopējās pētniecības centra sagatavotais pētījums, kas ir pievienots, kāds ir e pielikums, ir ļoti nozīmīgs. Tas tāpēc, ka nereti saņemam, piemēram, kritiku par to, ka pieaug patērētāju cenas. Un to izraisa dažādi veidi nacionālie tiesību akti, uh, kas vēlas šāda veida negodīgu tirniecības praksi apturēt. Šāda veida kritika ir nepamatota. Par to liecina ietekmes novērtējums, tieši tā kā jūs par to nu pat runājāt. Nu, tad tajos gadījumos, kad pastāv šāda veida nacionālajie tiesību akti, cenšoties samazināt kontraktiesības un cenšoties pie punktu šādam negodīgas tirniecības eh, pasākumiem, faktiski nav izraisījuši patēriņu cenu palielināšanos. Gluži otrādi valstīs, kur šāda veida tiesību akti ir pieņemti, patēriņu, cen, patēriņu cenas pieaug krietni mazākā veidā nekā tajās valstīs, kur šāda veida tiesību akti nepastāv. Un tāpēc gribēju vēl etikungu arī iz, lūgt izteikt komentārus tieši par šo aspektu. Ja šī direktīva par ko pavisam drīz grasamies balsot, tiks pieņemta un, un tā tiks pieņemta iespējams Austrijas prezidentūras laikā, mēs, protams, attiecīgi aicināsim pilnīgi visus šai ķēdē iesaistītos pielikt punktu negodīgas prakses pasākumiem. Paldies! Priekšsādātājs turpina, nākamā runātāja Magineses kundze, bet šķiet, ka viņu zālē neredzu. Nu tad Makintājas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī komisijai par prezentāciju un īpaši lielu paldies vēlos teikt Paulo de Castro par visu to darbu, ko viņš ir ieguldījis strādājot pie šī ziņojuma. Viņam bija jātiek galā ar ārkārtīgi daudz grozījumiem un tas darba apjoms, kam mēs esam izgājuši cauri, bija milzīgs. Domāju, ka kompromisa grozījumi, pie kā esam nonākuši, patiešām ir lieliska liecība tam, ka Paulo ir vienkārši izcils sarunu vedējs, un esmu ārkārtīgi priecīga, ka nu mūsu priekšā ir kaut kas tāds, kas pavisam drīz tiks komitejā arī pieņemts. Parunājot par negodīgu tirniecības praksi, jeb NTP. Nu, šī, šāda praksa pati pēc sava raksturojuma jau ir negaidīga. Tas jau parāda negodīgi. Tas parādās jau tā šo pasākumu nosaukumu. Līdz ar to nav nekāda jēga pievērsties šeit kaut kam taisnīgam, netaisnīgam, godīgam vai negodīgam. Visa veida negodīgas un netaisnīgas lietas ir jānovērš. Nevar būt tā, ka uz kaut kādām lietām mēs šo negodīgumu novēršam, uz citām nē. Līdz ar to ir pilnīgi vienalga, vai piegādātājs ir liels vai mazs. Viņš nedrīkst tikt pakļauts nekāda veida negodīgai tirdzniecības praksē. Tās lietas, kas man tiešām priecē un par ko šķiet mums izdevies ir vienoties šī ziņojuma kontekstā, ir tas, ka definīciju paplašinām un ietveram tajā visus lauksaimniecības produktus un preces. Uh, Atsevišķi lauksemnieki varbūt audzē puķis, un tās ir tikpat, eh, tikpat strauji var aiziet bojā kā dārzeņi un tā tālāk. Līdz ar to visa veida lauksemniecības preces ir labāka definīcija šajā gadījumā. Es turklāt priecājos, ka mums ir izdevies pieņemt arī definīciju arī par strauji bojājošamies produktiem, kas savukārt ir ļoti pietuvināta PTO organizācijas definīcijai šai kontekstā, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, līdz ar to to visu varēs labi izprast. Pat esmu no Lielbritānijas, kā jūs droši vien zināt, un ārkārtīgi lepojos ar to, ka Lielbritānijā mums ir rīcības kodeks attiecībā uz pārtiks veikaliem. Tāpat ir arī tiesa iestāde, ka šo, ties, ka šo rīcības kodekstu piemēro un. Eh, un zinu, kad esmu runājis ar lauksaimniekiem, it īpaši savā reģionā, Rietumu Midlendā, ka šāda veida kodeksa tiesi, tiesu struktūra patiešām ir daudz ko darījis viņu labā. Un ārkārtīgi priecājos, ka mēs grasamies aizsardzību tādā veidā, kā tā tiek nodrošināta Lielbritānija, paplašināt arī uz lauksiemniekiem visā Eiropas Savienībā. Tiešām ļoti priecāšos, ja šādā veidā dokuments tiks arī pieņemts. Lielbritānija varbūt šī sistēma nav perfekta, nē, bet tas ir labs sākums tālākam procesam, un domāju, ka ar šo priekšlikumu ejam vēl tālāk, un par to ārkārtīgi priecājos. Nākamā runātāja Katainens kundze lūdzu. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Liels paldies priekšādātāji. Paldies arī komisijai par šo prezentāciju. Arī es esmu nobežījusies par šīs direktīvas paplašināšanu Mums nav veikts pietiekams ietekmes novērtējums attiecībā uz direktīvas apvērumu paplašināšanu, ietverot arī pakalpojums lauksaimniecības preču jomā. Ja varbūt šāda veida ietekmes novērtējums ir eh, veikts, nu, manā informācijā šāds informācijas nav. Vēl viena problēma ar direktīvas apvērumu paplašināšanu attiecās ar uz to, ka tiks iekļaut šeit aptvērumā visi piegādātāji. Nu, tad rodas jautājums, kurā, viede, kurā brīdī tad, eh, piemēram, tiks aizsargāts pats lietotājs tajā brīdī, kad viņš vēlies pārdot produktus kādam lielākam, eh, kādai lielākai struktūrai. Jo gal galā vēlamies taču aizsargāt lauksaimniekus vairāk nekā multinacionāls uzņēmums, un tāpēc vai nepastāv mm, risks, ka šo apvērumu paplašinot, mēs faktiski direktīvas pašu būtību apdraudam un apdraudam tās iespējas stāties spēkā. Pan poseł Cartier Nākamā runātāja Kartiekungs šķiet nav zālē. Tālāk Hoibušas kundze lūdzu. Herzlichen Dank. Liels paldies. Paldies arī komisijai par šo priekšlikumu šai jomā. Tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs vērstos pret šādu veidu negodīgu tirniecības praksi. Mēs esam piedzīvojuši, kādā veidā mainās šis eh, spēku samērs pārtiks preču jomā, lauksaimniecības jomā kopumā. Uh, Tāpēc es tiešām priecājos, ka mēs esam paplašinājuši šo direktīvas aptvērumu attiecinot uz visām pārtiks precēm. Tāpat priecājos, ka kolēģi piekrīt. ka jā, jāstrā, jādomā pārsvarā par lauksaimnieku aizsargāšanu. Daži no viņiem ir um, pārstāv arī mazākus uzņēmumus. Ir arī kooperatīva, un līdz ar to arī visi šie piegādātāji ir jāiekļa, jāiekļauj aptvērumā. Uh, Nu, es arī domāju, ka divi trīs, divi, trīs gadu laikā mēs varētu atkal īstenot uh, diskusijas, veikt uzraudzību un paraudzīties, vai šādā veidā esam spējuši vērsties pret negodīgas tirniecības pasākumiem, kas šobrīd iekļaut attiecīgajā melnajā sarakstā, jeb varbūt ir parādījušies kaut kāda cita veida mm, šādi pasākumi, citas tendences, kuras attiecīgi mums arī jāiestrādā tālākos tiesību aktos. Un viena lieta man ir īpaši svarīga šo pēcpusdienu, arī attīstības komitejā notiks balsojums par atzinumu attiecībā ar šo pro, ziņojumu. Un svarīgi domāt par aizsardzību arī attiecībā uz ražotājiem ārpus Eiropas. Mēs taču vēlamies, piemēram, nodrošināt dzīvnieku labturību un tam līdzīgi, un līdz ar to tas svarīgi arī šajā gadījumā. Un ja arī ražošana šai kontekstā nedaudz sadārdzinās, nu tad tas ir tikai mm, normāli, ja mēs šādā veidā domājam par to, lai mūsu lauksemnieki, tie, kas, piemēram, ražo kaut ko Spānijā, līdz ar to netikt izspiest no tirgus, tāpēc, ka pāri jūrai atsūtīt līdzīgus produktus bez konkrētiem ierobežojumiem ir lētāk. Mums ir jādomā par patērētāju aizsardzību pirmām kārtām. Un Lisabonas līgumā jau ir iestrādāts um, šāds attīstības um, mērķis nodrošināt um, saskaņotību, kohēziju, un tas iespējams tikai šādi sadarbojoties šāda veida aizsardzības tīklumu nodrošinot visiem ražotājiem Eiropā. Paldies! Un pusi uz Ullo. Cullo kungs. Priekšādātāji, paldies! Paldies Eiropas komisijas pārstāvim. Domāju, ka tad, kad runājam par negodību tirdzniecības praksi, tīpaši agripārtikas nozarē, pastāv ļoti skaidra definīcija par to, kas ir negodīga tirdzniecības praksa. Komisijas pārstāvis norādīja, ka tajos gadījumos, kad puses savstarpēji par to vienojas, nereti šāda veida negodīga tirnetības praksa tiek uh, novērsta. Es nevarētu īsti piekrist. Es domāju, ka šeit ir ļoti dažādi spēku samērs starp šādām sarunas vedošām pusēm. Uh, Un var gadīties arī tā, ka viena puse līdz ar to pievēr acis uz negodīgu tirnitvis praksi tikai tāpēc, lai dabūtu kādu kontraktu. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi pret to vērsties pašos pamatos. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkiem tiktu dot iespēja arī informēt par šāda veida negodīgu praksi. To varētu darīt, piemēram, ir trešās puses. Nebūtu nav jābūt vienmēr šim ziņotājam tam, kas iesaistīs konkrēta darījuma slēgšanā tirgu jo jau tirgus būs pārskatāmāks, tad šāda veida pasākumu vajadzīgi. Un tas būs godīgāk arī pret patērētājiem. Mēs atbalstām šādu veidu pieejumu parlamentā kopumā un ceram, ka īstajā brīdī arī komisija šādu aspektu iestrādās tiesību aktā, jo sākotnēji viņu priekšlikumā tas neparādījās. Paldies nākamā runātāja Maginas skundze. Paldies priekšsādātājiem. Atvainojos eh, runātājiem un klātesojošajiem bet vienkārši man šo, nu, es nu pat atnācu no AFKO komitejas, kur arī bija ļoti svarīgas diskusijas, tāpēc nebija šeit iepriekš. Es savos jautājumos gribu azniet, atgriezties pie jūsu korneto stāsta. Tas ir tāds ļoti praktisks piemērs, cik tā saprotu, jeb ja drīzāk nesaprotu, kāpēc jūs sakat, ka ir paši par sevi saprotams, ka lauksemnieks šeit negūs labumu, jo man līdz ar to rodas jautājums, tad kāpēc tad tā nav un kā tad mēs varam uzlabot šo tiesību aktu, lai pārliecinātos, ka šāds labums tiek gūts. Otra lieta un varbūt, ka esmu šeit kaut ko pilnīgi pārpratusi, bet tajā brīdī, kad raugos uz šo tekstu, tā kā tas parādās jūsu uh, slaidā, jūs um, šos vārdus mazais lauksaimnieks uh, izmantojat, bet mēs uh, faktiski to neizmantojam. Mēs runājam par lauksaimniekiem kopumā. Un ja jūs tad sakāt mazais lauksaimnieks, vai jūs varētu viņu tad man arī aprakstīt, ko jūs saprotat ar šādu mazu lauksaimnieku, mazo zemnieku? jo gal galā šī jautājuma pašā būtībā ir tā, tas, ka daudzās dalībvalstēs e, pastāv vēlme šo patvērumu paplašināt. Mēs vēlamies savukārt pārliecināties, ka mums ir tāds tiesību akts, kas to darītu, jo mēs esam kādu brīdi jau to solījuši citiem. Mēs vēlamies ņemt vērā visu viedokļus un juridiskos atzinumus nenoliedzami, bet vienlaikus mums ir vajadzīgi arī atbilstīgie argumenti, un tas, ko dzirdēju no jums šobrīd, var izpildīt to, ko man asistenti pastāstīja par jūsu prezentāciju, eh, nu, ka neesmu pārliecināta, ka šāda argumenta jūsu prezentācijā parādījās. Un pēdējais jautājums. Ja mēs izmantojam šo sākotnējo izaisa pozīciju, tad kā procentuāli tirgus tiks ietekmēts? procentāli. Cik liels, cik liela tirgus daļa tiks iemūžīta? Jūs izpratāt jautājumu ļoti labi, paldies. Nākamais runātājs Ozokungs. Priekšādā tā paldies. Es tikai gribētu uzreiz teikt, ka esmu Um, vienkārši šokēts ar to, cik um, maz um, deputāti ir šeit, kad apsviežam tik svarīgi jautājumi. Bet gribu teikt paldies referentam De Castro kungam, bet, nu, jāsaka, manuprāt, viņš neiet pietiekami tālu. Šī neigodīgās tirdzniecības prakse faktiski, nu, kaitē ražotājiem un diezgan būtiskos apmēros. Esam iesnieguši attiecīgi grozījumus, lai spēcinātu šeit izteiktos secinājumus, ietvertu visus lauksaimniekus šajā sardzībā, gan liels, gan mazus un tā tālāk. Jo uzskatām, ka lauksaimnieki vienmēr būs, nu, tā teikt, svarziņā mazāki nekā lielie, liela, lielās struktūras organizācijas. Līdz ar to šāda veida prakse jāaizliedz un jānodrošina atbilstīgs juridisks ietvars. Vēlamies, lai būtu arī šāda veida juridiska struktūra, kas ļautu šādu atbilstīgu praksi piekopt un īstenot. Un jāceras, ka vienmēr ir tāda, vienmēr ir šis, šī nelīdzsvarotība, piemēram, darbinieku un nu, darba kapacitātes apmēros. Eh, un, protams, ka, eh, ja šāds liels struktūras izmanto savu no, apmēru, tā teikt, cīņā pret lauksaimniekiem, tad nerad viņi ir zaudētāji. Tas, protams, attiecas arī uz trešām valstīm, ka, piemēram, brīvās tirdzniecības noligumi ir Krievi, Krievija un tā tālāk, Ukraina, Tunisija. Uh, Mums ir jāaizsargā mūsu lauksienieki pret šo valstu negodīgu tirdzniecības praksi, un tas jāiestrādā arī tirdzniecības nolīgumos, tā lai nerastos neatbilstīga konkurence starp mūsu un trešo valstu lauksaimniekiem. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Desakungs. Lies paldies priekšsādātāji un paldies komisijai par prezentāciju. Nu, Briselē jau mēs runājam tādā diplomātu valodā. Uh, Un, bet jāsaka, jūs savā prezentācijā tiešām gan šai gadījumā bija, jūs bijāt attālināti no realitātes, nu gaismas gadus, jūs runājām par maizajiem lauksaimniekiem, par to runāja arī Magines skundze tieši tā, kas tad tas tāds ir mazs lauksaimnieks, 10, 20, cik hektāru zemes, nu tas pilnīgi neatbilst realitātei. Viņi jau, nerun, viņi jau nestrādā šīm lielajām piegādātāju ķēdēm tad šis mērķis 30 dienas atteikšanās no atlaidēm, tas ir viss tik nepārskaņīgi, tur vispār nekādas pārskatāmība netiek paredzēta, bet pārskatāmībai taču jābūt nodrošinātai. Tie visi punkti ir ārkārtīgi svarīgi, ko mēs arī vaicājam jums. Kopš 2004. gada esmu šai parlamentā un, es, mm, un atbalstu tirgus mm, ekonomiku, bet jāsaka, ir vajadzīgs tajā iejaukties. 2005. gadā esam sākoši iesaukties, piemēram, strādājām pie viesabonēšanas maksām, cenšoties uzlabot konkurenci, un arī šai gadījumā mums vajadzētu krietni padomāt par to. Tāpat laikā jādomā, lai šie pasākumi par iejaukšanos tirgu būtu samērīgi, bet ja mēs nebūtu neko darījuši, tad jāsaka, joprojām būtu milzīgas viesabonēšanas maksas ja mēs nebūsim atbilstīgi savos priekšlikumos, tad mēs nevarēsim samazināt šo pašreizējo nelīdzsvarotību starp lielajiem tirgu pārvaldošajiem uzņēmumiem un lauksaimniekiem. Vēl viena lieta, ko jūs nepieminējāt, vismaz Vācijā šie lielie piegādātāji faktiski nu, paši jau lobē dažādu tiesību aktu pieņemšanas. Tur dzirdam, ka, piemēram, nu, dažāda veida interešu konflikti uh, Eh, attiecībā gan uz bioloģisko daudz lauksaimniecību un tā tālāk. Un viņiem ir diezgan liela teikšana dažādās struktūras gal galā, tāpēc par to visu jālem tomēr likumdevējiem, nevis šiem lielajiem piegādātājiem. Un tas, ko jūs šeit prezentācijā mums liekat priekšā, manuprāt, mēs problēmas lauksaimniecībā neatrisināsim. Agņokungs. Paldies priekšādātāji. Runājam par negodīgu tirniecības praksi. Un Valetīkungs, doktors Valetī, nu nezinu, vai esat profesors vai doktors, nezinu, kā jūs saukt, bet jūs nu pat mums izklāstājāt, cik ārkārtīgi sarežģīta ir šī situācija, nu tad, kad paskatāmies mazliet tālāk par, nu, virsmu. Un jūs arī atbilstīgi teicāt, sakot, ka viens no otrs no piegādātājiem varbūt šāda veida eh, veicināšanas pasākums pat vērtāt atzinīgi, jo viena lieta ir to atbalstīt, otra subsidēts kaut kādu īsu laiku. Esmu no lobbyisiem dzirdējis dažādu informāciju šai kontekstā, pie manis vērsušies mazumtirgotāji un tā tālāk tālāk, un mazumtirgotāji parasti saka, ka viņi negodīgi tiek padarīti par upuriem, viņiem mm, tiek liekta peļņas daļa, viņi saka, pārstrādātāji izmanto šo tiesību aktu savā labā, lai mazum, vērstos pret mazumu. Tika savukārt pārstrādātāji saka, ka lūk, ja viņi cenšas panākt augstāku cenu savai precei, tad tādā gadījumā um, veikali vienkārši šos produktus izņems no saviem plauktiem un viņam nekur citur nebūs, kur šo preci vairs likties. Nu, tad, lūk, visas šīs dažādās frontes, viņi visi vērš pie manis, ka tad um, lobē savu viedokli un tā tālāk. Un līdz ar to nekas nav tik vienkārši, kā tas sākotnēji varētu likties. Komisija ir man apliecinājusi, un to darīs šajā komitejā, ka šīs tiesību akts neietekmēs mūsu, um, mūsu pārtiks ražotāju rīcības kodeksu Lielbritānijā, bet tā šie lobētāji savukārt saka, ka nē ka ja šis tiesība akts tiks pieņems, tad tādā gadījumā viņiem nāksies palielināt darbinieku skaitu šai tiesības, tiesu struktūrā no 20 uz 50. Tas nozīmē, ka būs ļoti daudz darba, un līdz ar to mūsu rīcības kodeksts, eh, nu, faktiski nespēs darboties atbilstīgi. Tam visu laiku būs jātās pašam pār plecu, lai raudzītos, vai notiek norošināta atbilstība ES tiesību aktiem. Un visbeidzot, es nezinu, vai jūs to pieminējāt, bet viena no lielākajām problēmām ir tas, ko es saucu par dieniem īpatnējiem kontraktiem, nu, respektīvi, ka vienkārši var piegādātājs atteikties no viena ražotāja piegādījuma, nu, kaut kādu apsvērumu dēļ, un uh, līdz ar to nolemt viņu bojājai. Paldies. Nākamais runātājs Ropēkungs. Ačiū, gerbēvas pirmininkė. Paldies, priekšēdētāji. Godātais profesorkungs, kolēģi, manuprāt, Dokuments ir liederīgs, ir, esam jau ilgi gaidījuši to, un šodien mēs runājam par uh, negodīgu tirzniecības praksi, tad jāsaka, ka tām ir senas tradīcijas. Ir pat uzņēmumi, kas uh, sniedz viens otram pamācības, kā šī tirgošanās praksi ir jāīsteno. Ir jāsakārto visa šī piegādes ķēde, lai ne tikai lielajiem uzņēmiem būtu iespēja izvairīties no negodīgas tirzniecības, bet arī izēvielu piegādātāji, kuriem lauksaimniecībā ir ļoti neizdevīga pozīcija. Viņi ir tā kā iespiesti stūrī. Un, ja mēs neko nedarīsim, mums var pietikt, pietrūkt sviesta vai cīsiņu rītdien. Mums ir atbalsta schēmas un tiešie maksājumi. Mums ir jāspēj regulēt tas, kas notiek tirgū ja mums ir tiešo maksājumu schēma, runājot par brīvo tirgu, ja mēs neregulēsim cenu, mums ir jāregulē arī uh, attiecības, kā tiek veidots bizness. Ir jānosaka, kāda ir iespējamā pieļaujamā zemākā cena. Vēl viena lieta. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc ir tik ļoti lielas atšķirības vienotajā tirgū? Mums ir 28 valstis, bet piena cenas atšķirās trīs un četras reizes. Kāpēc šīs atšķirības cenās ir tik ļoti izteiktas? Vieni pērk, otri pārstrādā Un tad piens nonāk pie pārdevējiem. Mums ir jāstiprina uh, šie noteikumi, lai būtu jūtams efekts. Paldies, profesor kungs. Dorfman kungs, tas, ko jūs sacījāt par piemērošanas jomu, es esmu maigi sakot pārsteigts ļoti. Šeit eh, ir Luksemburgas laukumā neliels pārtiks veikaliņš. Nu, paskatieties, cik šajā veikalā ir produktu, kas ir ienākuši pat taisno no zemniekiem. Varbūt viens procents. Varbūt jūs atradīsiet kādu delikatešu veikalu un tur būs citādi. Bet eh, Delēs, Karfūra un citi veikali viņi neiepērkas patiešo pie zemniekiem. Un ja mēs nepaplašināsim šo piemērošanas jomu, tad varam aizmirst to visu. Manā reģionā tiek saražota 10% no ābolu Eiropas Savienībā. To paveic 6000 mazu zemnieku un divi lielie pārdevēji pārdod tos. Protams, ka tie ir lieli, apjomīgi partneri, un, protams, es saprotu, ka mums ne, vajag nevis pasargāt Nesli un Ferrero, bet ja mēs nesniegsim atbalstu zemniekiem, tad varam vispār to visu klapēt ciet. Protams, ka veikalu ķēdes nemeklēs ne ābolus, ne bumbierus pie atsevišķiem zemniekiem. Mums ir jādiskutē tomēr nopietnāk par to, kas tiešām tirgū notiek. Dante. Merci, Monsieur le Président. Je, je, je vais... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es te gribu reaģēt te, par ko kolēģis beidz runāt, tāpēc, ka es domāju, kungs, ka negodīga uh, tirniecības prakse no uzņēmuma puses un arī attiecībā uz piegādas ķēdi. Un faktiski ražotājs, viņš jau sniedz produktus ražotājiem, bet rodas iespējas, ka uh, um, lauksaimniecības pārtikas produktiem tādā ziņā tas varbūt nav tik pamatot un paskaidrošu, kāpēc. Kas tad ir novēlsts, kam ir likums, kas ir spēkā attiecībā uz veselu virkni ražotājiem? Ja jūs uh, neaizsargājat starpniekus, tad galu galā uh, primārais ražotājs ir uh, ķēdes uh, up upuris, ņemot vērā to spiedienu, kas tiek izdarīta kaskādē un ko veids visa šī ķēde kopumā. Tāpēc gribētu teikt, ka attiecībā uz to, ko vēlas panākt komisija, šeit ir parādīts šajā analīzē, runājot par negodīgu uh, tirsniecības praksi, ka visi piegādātāji tiek aizsargāti attiecībā, uh, vai salīdzinām uz mazumu tirgotāja uh, cenu. Kāpēc šeit jūs? Tā īpaši izdalat lauksamniecības produktus no visas šīs ražošanas, domājot maģines eh, un gastro pieeju. Eh, šeit šādai pieejai mm, jābūt līdzsvarotai. Paldies! Bardzo dziękuję. Chcę <clears throat> Państwa poinformować, że na sali są goście pani poseł Aguilery. Mūsu vidū ir viesi Tie ir lauksaimnieki no Andalūzijas. Es ļoti priecājos, ka jūs viesojaties pie mums. Un paldies par jūsu interesi. Flanagan kungs, es arī priecājos. Es četrus mēnešus tur nodzīvoju. Brīnišķīga vieta. Man ir jautājums par vienu no grozījumiem. Uh, ekonomikas atkarības definīcija, noteikts uh, procentu rādītājs, es īsti nesaprotu. Ja vienas Jautājums ir par šo nozīmīgumu, kas, kas tiek izteikts procentos. Es domāju, ka dalību valstīs jau ir pieņemts savs ducis dokumentu, un tagad Hoislinkungs. Jā, ich finde es wichtig, dass wir. Es uzskatu, ka ļoti būtiski būtu, lai piemēro, lai piemērojamība, tad šis tik, tiktu attiecināt arī uz ārpus Eiropas ražotājiem. Un, manuprāt, ir savs pamats debatēm par to, kas ir mazs un kas liels. Komisija varbūt šeit kaut ko ir pārpratusi un arī tekstā es nevaru atrast, ka mazāk koopera, mazais kooperatīvs ir palicis pilnīgi atstāts maliņā. Tas no teksta neizriet, bet es nevaru iedomāties, ka komisija varētu šo te tekstu izstrā, būt izstrādājusi tā, ka maziem uzņēmumiem ir iemesls sūdzēties tiesā. Uh, ir tomēr liela atšķirība starp multinacionālu koncernu un mazu ma ražotāju, tāpēc tekstam jākļūst skaidrākam. Un ka, kas ir ražotāji? Daudzos punktos šajā tekstā nav īsti skaidrs, kam mēs gribam radīt labākus apstākļus. Un, mīļais Albertes, Uh, jūsu iniciatīvas uzskatu par bīstamu. Ja mēs gribam pateikt, ka tirgotāji nedrīkst paši sev izstrādāt noteikumus, ko mums darīt, ja, piemēram, mēs runājam par produktiem, kas ir brīvi no pesticīdiem? Jo tirdzniecība šajā jomā ir bijusi arī soli priekšā politikai, bet es nevaru uzstādīt nosacījumus tirdzniecībai. Tās, tā būtu protekcija augstākajā līmenī tiešām. Ja uzņēmumi vēlas uh, noteiktu profilu, uh, tad viņi var, teiksim, izlemt iepirkt produkciju tikai no reģionāla zemnieka. Paldies. Pani poseł Aguilera. Aguileras kundze, lūdzu. Sī, grafija presija. Paldies, priekšsādātāja kungs. Man ļoti žēl, ka es ierados par vēlu, bet es jau biju iepriekš citā komisijā komitejā, kur notika balsošana, un tas jau arī tika minēts, un minēja komisijas pārstāvis. Jā, man gribētos norādīt, un es domāju, ka komisijas eh, pārstāvis, arī konkurētspējas ģenerāldirektorāta pārstāvis, uz uzskata, ka šī ir norma, šī ir direktīva, kas ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas lauksaimniekiem, un es esmu ārkārtīgi apmierināta, ka galu galā e, šāds svarīgs jautājums tiek izskatīts parlamentā, un bez tam man šķiet, e, e, ka komisijas priekšlikums ir labs, tomēr man liekas, ka ka Paulo Degāta priekšlikums arī ļoti labs, bet attiecībā uz darbības jomu. Darbības joma ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. To jau runāja, eh, par to runāja kolēģis, kas izteicās pirms manis, ir nepieciešams aizsargāt uh, visus no negodīgām tirtniecības praksēm, un, protams, ir jāņem vērā, atvainojiet sakrunātāja, mobilais telefons, tad jāņem vērā tomēr ļoti svarīgi aizsargāt lauksaimniekus Tas ir ļoti būtiski. Tas ir pats svarīgākais jautājums. Tas ir daudz svarīgāk nekā eh, vienkārši kopēja lauksamniecības politika, un es domāju, ka um, ja mēs nemainīsim šo praksi, tad pārtikas ķēdē mēs nevarēsim panākt adekvātu vienlīdzību starp ķēdes dalībniekiem. Un pieredze, kas ir gan manā valstī, Spānija, gan arī citu vietu, Uh, attiecībā uz cenu patērētājiem šeit uh, tāda politika neveica. Es esmu nākusi klajā ar grozījumu, un es domāju, ka par spīti um, grūtībām šeit ir jautājums, kas var novest pie zaudējuma, bet ir jautājums, kas saistīts ar juridisku raksturu grūtībām, un visam es uzskatu, ka ir smaga problēma lauksaimniecībai, un ka negodīga tirtniecības praksa te ir arī, manuprāt, tāpēc ir grozījums Uh, kas uh, ir saistīta arī ar juridisko pamatu, un mēs gribam, lai šādi zaudējumi um, nebūtu tādi, lai nebūtu šādi ietekmi atstāt, un mēs domājam, ka ir nepieciešams šis tiesība akts direktīva, bet, protams, ka es labāk būtu gribējusi regulu, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs paplašinātu darbības jomu tā, lai varētu būt regulējums ļoti labs Eh, jebkāda negodīga tirdzniecības praksa ir slikta. Eh, tā tad vai nu uz augšu vai zemi tas iet, bet nekad jau tā nevar iet uz zemi vienīgi. Tā ietekme, kas var atstā, tikt atstāta, tas ir ieņēmumi lauksaimniekiem un patērētāji arī neiegūs. Un eh, tikai varbūt tuvojoties, kad mēs runājam par lielveikalu vai arī par mazu veikalu. Uh, Paldies! Paldies! Tagad, manuprāt, visi, kas lūdza vārdu, to arī saņēma, un došu atkal vārdu profesoram Valetti, un tad vēlreiz runās kolēģi De Castro. Godātie deputāti, var redzēt, ka šī tēma jūs ļoti interesē, tas ir skaidrs. Es arī ļoti priecājos, ka Andalūzijas lauksaimnieki šeit ir, jo mēs apspriežam jautājumus, kas interesē reālus Eiropas pilsoņus. Protams, ka viedokļi atšķiras, bet mēs mēģinām atrast risinājumu, kas derētu visām dalībvalstīm. Dažkārt nacionālās problēmas ir grūti projicēt uh, uz visām pārējām dalību valstīm, ja mēs gribam samazināt uh, tādu slikto prakšu skaitu, tad iespējams, ka varbūt tas negarantēs panākumus jūsu valstī. Uh, ka ir, jums ir pēc iespējas aktīvāk jādarbojas savā valstī. Ja jūs zināt, ka ir konkrēts problēmas, piemēram, ar ābolu audzētājiem, vai ir ražotāji cieši no dažādi atšķirīgas attieksmes, jūs varat piemērot stingrāku politiku, protams, paturiet to prātā nav tā, ka mēs uh, atsakāmies piemērot regulējumu. Mēs mēģinām atrast kopsaucēju, minimālo kopsaucēju, mēģinām izlīdzāt, izlīdzsvarot dažādas pieejas. To es gribēju teikt kā ievadu. Vēl viena kopēja lieta, kas parādījās Šķiet, ka jūs, jūs instinkts jums saka, ka ir jāpiemēro noteikti noteikumi attiecībā uz ļoti lieliem ražotājiem, tirgotājiem, pārstrādātājiem, bet te jābūt uzmanīgiem, jo praksē var būt visādi šķēršļi, apstākļi, negaidītas sekas, piemēram, Čehijas republikā Coca-Cola, kas ir ļoti liels uzņēmums, pārdevējs. Um, ļaunprātīgi izmanto negodīgu tirzniecības praksi. Uh, Un vai jūs gribat, lai šādas sviras varētu izmantot? Es domāju, ka nē. Jādomā, ir ļoti daudz piemēru dažādās valstīs. Un reaģējot uz, daž, uz jūsu jautājumiem, ne uz visiem es varu atbildēt. Es kā ekonomists nevaru pateikt, vai pareizi būtu direktīva vai regula, ko vajadzētu pieņemt. Es redzu, ka mēs esam pieskārušies svarīgiem jautājumiem, piemēram, Hoibruks kungs un Hoislinga kungs runāja par Maroku. Jūs pieminējāt Maroku, un es nevaru komentēt uh, šobrīd to, kas nav īsti ietverts likumā. Daļēji varu atbildēt uz Paulo de Castro sacīto. Es nedomāju, ka mūsu novērtējumā negodīga tirzniecības prakse var iespaidot uh, cenas Mēs redzam, ka iespējas ir uz lauksaimniekiem, tas ir skaidrs, bet uh, mums ir jānodrošina, lai lauksaimnieki nopelna. Šeit ir jāskatās ir uz vertikālo ķēdi, bet galvenais ir, lai galu galā no mūsu diskusijām rastos kaut kas tāds, kas ļautu lauksaimniekiem nopelnīt. Uh, Un ir arī netieša ietekme, ko mēs varbūt neuzreiz redzam, bet mums ir jāturās arī sava mandāta ietvaros, un mazumtirniecības cenas īsti nepiedar pie tā. Makintāras kundze, kā jūs, kā es sacīju savā ievadā, tas, ko jūs minējāt, tas ir mums, tā teikt, ļoti pie sirds, bet mums ir jāraugās, kā to nu, padarīt simpātisku visu acīs. Un diskusijās mums ir jārunā par sarežģījumiem problēmām, tāpēc jau mēs esam šeit. Un ja mēs ietekmējam lielos pircējus, lielos tirgotājus, tad uh, arī šeit uzskati par to, kas ir godīgi un negodīgi, atšķiras. Paturiet prātā, ka ir iespējams alternatīvas, vai ir iespējams piemērot alternatīvu, vai ir alternatīvas, kuras vieglāk var piemērot dalību valstīs, nelietojot pārāk daudz resursu. Vēl Flanagan kungs, jūs runājāt par atkarību, ekonomisko atkarību. Tas ir jautājums, ko mēs varam apspriest kā ekonomisti, bet arī tam ir vajadzīgi resursi. Man ir jāatrod Es strādāju katru gadu ar vismaz 20 lieliem uzņēmumu pārņemšanas vai apvienošanas gadījumiem. Tas prasa ļoti daudz darba. Un ir jāskatās, kas tirgū ir iespējams. Un mums ir resursi, bet uzdevums nav viegls, jo katra dalībvalsts, ja katra dalībvalsts definēs, ko nozīmē ekonomiska atkarība, tad Mēs varam iebraukt auzās. Un ekonom, Vācijai, Kiprai ir noteikti nu, tādi jauninājumi vai jaunas pieejas. 2015. un 2016. gadā e, Vācijā bija viens šāds gadījums ar ekonomisko atkarību, bet Ciprā, Kiprā neviena. Runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz 200 darbiniekiem, apgrozījums 50 miljoni gadā. Un Ja jūs vēlaties šādu uzņēmumu uzskatīt, tad pacelt šo nodarbināto skaitu līdz 5, 500, jūs varat to arī darīt. Makentāras kundze. Jūs pieminējāt eh, jūsu valstī raksturīgo tiesu struktūru, ja tā sev apliecina praksē, nu kāpēc nē? Mēs vēlamies atvieglināt sadarbību. Eh, dalību valstīm ir iespējas dalīties ar pieredzi, un mēs neesam tie, kas ievieš likumus. Mēs rūpējamies par um, konkurences likums, konkur konkurences lietām. Bet arī jums ir lielā mērā brīvas rokas šeit kaut ko darīt. Clarify to Mrs. McGuinness about the cornetto. Tālāk par kornetu saldēm, piemēram, no Magenes kundzes puses. Ja darba spēks šeit tirgojas par piegādas noteikumiem, korneto saldējumu salīdzinām ar citu, tad jebkāda cita saldējuma uz karfūru. Piemēram, nu labi, lai nu tas būtu, kā labākas sarunvešanas prasmes, bet kāpēc tad tas Eh, nenovestu pie tā, piemēram, ja es iekļauju nu, negodīgas tirdzniecības prakses, ja es saku, ka korneto cenām ir jābūt augstākām par šām, un, piemēram, Unilever dabū labāku gad, uh, lietu sev, bet viņš varbūt labāk zina, kurš uh, ir kur. Mans piemērs bija Beļģijas lauksēmnieku, Beļģijas piena pārdevējs, ka viņš no tā neiegūs. Es arī teicu to, ka tādā gadījumā, jā. Ja, ja nu Karfūru vai arī kāda cita lielveikalu ķēde nopirks tieši no vai aušāns, tad nopirks pienu no Beļģa lauksaimnieka, tad tas ir iekļauts mūsu direktīvas priekšlikumu un arī tādā gadījumā, ja aušāns tieši iepirks. Bet ja Unilever mēģinās nodot tālāk kaut ko tādu, uh, vienkārši sakot, atvainojiet jūsu lauksēmnieks, jūs man dodat kaut ko par kaut ko citu, bet tad pēkšņi es esmu nabadzīgāks, jo aušāns uzliek kaut kādus konkrētus nosacījumus attiecībā uz mani, tad tā būtu netiešā ietekme, kas arī būtu iekļauta šajā priekšlikumā, kuru mēs esam likuši galdā. Mums bija daži arī slēpti komentāri no Vācijas dape, uh, deputāta no Desa kunga, no Dafmana arī kunga puses. Itālija? Nu jā, nu labi. Mēs visi esam eiropieši. Tas jautājums, par ko jūs mani kritizējat, ir tas, ka tas nav saskaņā ar realitāti. Jā, es no akadēmiskām aprindām, no stikla torņa te nāktu, Un tātad tas ir tas jautājums, kuras minēju iepriekš, tā ir jūsu realitāte, jo jūs zinat labāk nekā es, jo tas jau nāk no jūsu vēlētājiem, no lauksaimniekiem jūsu realitāte, ja jūsu realitāte jau no paša eh, sākuma punktiem ir ļoti lielā mērā atšķirīga, tad noteikti varat piedāvāt nacionālus tiesību aktus, lai izdarītu vairāk nekā mēs piedāvājam. Un tas ir arī šis princips. Eiropa ir kopīgs pamats, veido kopīgu pamatu, dalībvalstis to papildina, būvē pamatoties uz tā. Uh, Nu, laiks skrien uz priekšu, līdz ar to es domāju, ka es tagad varētu jums pateikties par jūsu uzmanību un liels paldies! Bardzo dziękujemy. Myślę, że poprosimy pana Jā, liels jums paldies. Es domāju, ka tagad varam dot vārdu De, Gast De Castro kungam, tā lai viņš varētu atbildēt uz daudziem izskanējušiem komentāriem un idejām. Labi, priekšsēdētāja kungs. Mēs tagad varam pāriet pie detaļām. Es jau no konkurētspējas ģenerāla direktorāta galvena ekonomista dzirdējām uzrunu, un šeit arī uh, Ehm, detaļas var minēt. Imkon man ir laba ziņa, ir balsojusi par kompromisa grozījumu attiecībā uz lielāko daļu no grozījumu, kas paplašina darbības jomu, un tas mums ir svarīgi šeit. Kolēģi, 678 grozījumi ir iesniegti. Uh, Mm, grozījuma priekšlikuma direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starp uzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē. Liels paldies visiem ēnu referentiem un arī citiem darbiniekam. 42 kompromisa grozījumi ir saistīti ar apsvērumiem un arī ar pantu priekšsētāju kungs. Tas bija patiesas komandas darbs, un šeit var atzīmēt, ka visas no politiskajām grupām piekrīt šiem kompromisiem. Tikai viena lieta vēl, kas ir jāatzīmē. Katainena kungs, eh, kundze no Alde grupas, tātad viņi neprakstās pie dažiem no kompromisiem, bet lielais vairums tiek atbalstīta no visu grupu puses. Vēlreiz tikai gribētu atbalst, atbildēt kolēģi un pateikt, cik svarīgi ir, lai mēs dabūtu šo tiesību aktu pieņemšanu. Uh, līdz šī parlamenta sasaukuma beigām. Pilsoņi gaida, ka mēs to izdarīsim. Mēs nevaram palaist garām šādu iespēju tieši tāpēc. Balsojums plenārsēdē notiks. Tas notiks otrajā Strasbūras sesijā oktobrī tā, lai mēs varētu sākt arī trialogus, tad kā varbūt, ka mēs varēsim panākt politisku vienošanās līdz Ziemassvētkiem kopā ar padomi un komisiju. Es negribu pārmērīgi ilgi izteikties, tikai gribētu atzīmēt vairākas lietas. Kompromisa grozījumi bija domāti arī, lai risinātu jautājumus ar sarakstu par to, uh, Kas ir negodīgas tirzniecības prakses? 200 grozījumi bija tikai par definīcijām, par dažādām netaisnīgas tirzniecības praksēm. Mēs strādājām ar komisiju pie šī jautājuma un mēs mēģinājām precizēt definīciju pēc iespējas lielākā pakāpē. Tā lai, un tas jau izskanēja diskusijās, bet atstāt to arī dalībvalstu ziņā, ja tās grib būt tālijošākas un šeit arī tekstā skaidri pateikts, ja dalība valstis to vēlas, viņas varbūt tālāk ejošas. Visi šie 220 grozījumi un visas šīs grupas, tas ļauj virzīties uz priekšu no četrām šīm baltām praksēm un četrām pelēkām, četras uh, melnās bija par nerakstītiem līgumiem. Uh, Tie nav obligāti visiem, jo tā, tas varētu būt radījis problēmas daudzās dalībvalstīs. Mēs šeit runājam par rakstiskiem līgumiem. Ja tos lūdz piegādātājs, tad tos nedrīkst atteikt. Mums var būt rakstīti līgumi, bet ja piegādātājs aicina pēc tā, lai būtu rakstveida līgums, tad nav iespējams to atteikt un teikt, ka to mēs nedaram. Un otrs jautājums ir tāds. Risks par sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu no pircēja puses. Jūs jau zināt, ka notiek diskusijas par eh, privāto marķējumu. Varbūt būtu labi risināt šo jautājumu legislatīvā veidā kaut kad vēlāk, bet daži pircēji ir vienlaikus vienu un tā paša produkta konkurenti un pircēji. Un tāpēc tas izraisa vajadzību pēc tā, lai tiktu regulēta jutīgas informācijas izmantošana. Un tas joprojām ir par pirmo bloku. Tālāk mēs runājam par pārdošanu zem pašizmaksas. To aicina gandrīz visas grupas. Tas ir sarežģīts jautājums, to mēs nevaram noliegt, bet parlamenta pozīcija ir tāda, ka ka pārdošana zem pašizmaksas tiks iekļauta netaisnīgā uh, tirsniecības praksē. Ir Eiropas Savienības tiesas lēmums uh, par Spāniju, kur ir lielas problēmas, bet, protams, ka uh, šis jautājums nevarēja tikt ignorēts, proti tas lielais grozījums skaits par šo konkrēto jautājumu. Šeit es negribu vairs daudz plaši runāt. Prieksādētāja kungs. Viss sāksies 1. oktobrī. Tad, kad mēs balsosim plenāru sēdē, tad būs milzīga labēšana. Un es patiesi ceru, ka mēs varēsim nonākt pie spēcīgas parlamenta pozīcijas, ko pēc iespējas plašāk, kam varēs piekrist arī citi. Tā, lai mēs uz trilogiem ar plašu atbalstu varētu pāriet. Jo kopā ar omnibus regulu lai papildus tam mēs varētu patiešām pabeigt mēģinājumu lauksaimniekus nostādīt tādā situācijā, kur tie var stāties pretī milzīgiem tirdzniecības spiedieniem. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka mums bija lieliska komandas gaisotne, sadarbības gaisotne, un vairāk detaļās negribu iedzināties. Lielas paldies! Jā, liels paldies, De Castro kungs! Paveiktais darbs no referenta puses, De Castro kunga puses ietver ārkārtīgi svarīgas darbības, kuras mēs veicam šajā parlamentā. Un mēs dzirdējām arī par laika termiņiem, kura tika ierosināta. Mēs gribētu pieturēties pie šiem datumiem, lai mēs varētu pabeigt darbu pie šī dokumenta jau līdz mūsu parlamenta sasaukuma beigām, jo tas būtu par labu lauksaimniekiem. Mēs gribam, lai būtu zināma kārtība un organizācija tirgu. Mēs zinām, ka tās ir milzīgas saistības. Mums bija ļoti daudz kompromisa grozījuma, un, protams, ka tas mums palīdzēs mūsu darbā. Mēs dzirdējam par IMCO komiteju. Un Magineses uh, kundzes arī viedokli dzirdējām, kas ir ēnu referenta, arī viņa zina par to, kas notiek IMCO komitejā, un mēs arī dzirdējām. Jau varbūt Magineses kundze gribētu kaut ko teikt, bet mēs gribētu pateikties De Castro kungam. Man pēc pāris minūtēm būs jādodas projām, tad De Castro kungs pārņems tālāk. Bet tagad dod vārdu Maginesa kundzei. Un De Castro kungs, varbūt, ka jūs varētu nākt šeit uz priekšu un turpināt vadīt šo sanāksmi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! De Castro kungs, varu turpināt vai pagaidīt uz jums? Labi, paldies! To es zināju. Varbūt, ka es varētu atkal atsaukties uz dažiem no komentāriem, ko pauda DigiCom patiecībā uz šo tiesību aktu par diskusijām, karstām diskusijām par ekonomiskām interesēm, kas ir lielas. Citiem vārdiem runājot par ļoti intensīvām karstām diskusijām šajā par šo tiesību aktu, tas man norādīja, ka tas ir kas svarīgs un ka tas darbs, kuru mēs mēģinam šeit izdarīt, uh, ka šim darbam seko ļoti intensīvi tie, kas negrib, lai mēs gūtu panākumus, un es gribētu zināt, kāpēc tas tā varētu būt. Tāpēc es ceru, ka komiteja turpinās domāt par šo jautājumu un skatīs to no ilgspējīgas pārtiks piegādas ķēdes puses, sākot jau ar ražotāju, tā lai varētu panākt taisnīgāku līdzsvaru šajā ķēdē. Es gribētu pateikties De Castro kungam par paveikto darbu un arī par viņa biroja paveikto darbu attiecībā uz šo milzīgi lielo skaitu kompromisu grozījumu. Protams, ir dažas detaļas, pie kurām vēl vajadzēs piestrādāt, bet kopumā mēs ejam tādā virzienā, um, kādā mēs visi varam strādāt. Man bija neliels bažas par laika termiņiem balsošanai, bet es domāju, ka mums pie tā ir jāpieturās tā, lai šis darbs varētu tikt pabeigts. Tā kā no manas puses Jā, jo intensīvāka būs labēšana, jo apņēmīgāki mēs būsim, lai turpinātu iet pa to ceļu, pa kuru mēs ejam. Jo šī joma ir ļoti neskaidra, un es domāju, ka mūsu darbs to padara caurskatāmāku, un tas nekādu kaitējumu nevar nodarīt. Paldies! Grācija, Mārija. Uh... Liels paldies! Katainen kundze. Nākamā, lūdzu. Katainen kundze. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties arī De Castro kungam un citiem ēnu referentiem par šo ļoti efektīvo un konstruktīvo darba metodi pie šīs ārkārtīgi svarīgās direktīvas. Šis darbs tika gatavots jau ļoti ilgu laiku un arī runāja par ļoti pozitīvo ietekmi. Okay. Jā, lūdzu, turpiniet, tagad visi var dzirdēt. Jā, protams, ka mēs gatavojam šo direktīvu jau ilgu laiku un arī pozitīvu ietekmi uh, ko šī direktīva atstās tad, kad tas stāsies spēkā, arī tas ir jāizsver un tas ir jādara ilgā laika periodā. Šis ir garš ceļš, bet tas palīdzēs, lai atrisinātu svarīgu jautājumu. Tāda ir šī mūsu pozīcija attiecībā uz lauksamnieku vietu pārtikas ķēdē. Pozīcijas dalībvalstīs un situācijas tik atšķirīgas, tāpēc ir svarīgi uh, lai direktīva neierobežot to leģislatīvo darbu, kas notiek dalība valstīs, bet no otras puses tam ir jāparedz pietiekama liels atbalsts, lai atbalstītu tās jomas un tās situācijas, kurās ir vislielākās grūtības. Mums ir jādomā par to, kā mēs vislabākā veidā varam aizsargāt vislajāko posmu ķēdē. Tad, kad šī netaisnīga praksa notiek, tad pierādījumu slogam ir jābūt uz spēcīgāko pusi, proti uz pircēju, un dalību valstīm ir jābūt iespējai novērst netaisnīgu tirdzniecības praksi. Tā, lai visos līmeņos tas būtu iespējams pamatojoties uz šo direktīvu ražotājiem, ir nepieciešamas tiesības uz rakstveida līgumu, un es patiešām ar gandarījumu redzu, ka šie priekšlikumi ir ietverti kompromisa tekstā. Es ceru, ka tie pātrinās trialoga sarunas. Paldies! Bene, grazie. E adesso... Lielas paldies! Tālāk, Mēglkungs, lūdzu, diskusijas noslēgumam liels paldies. Es šeit nepagarināšu šo diskusiju īpaši lielā mērā. Es tikai gribētu minēt dažus jautājumus, ko profesors Valetti atstāja atvērtus ļoti pamatot iemeslu dēļ, jo tie ir saistīti uh, ar lēmuma pieņemšanas procesu un kāpēc mēs, piemēram, esam sagatavojuši direktīvu. Tas ir pirmais jautājums, kuras īsumā gribētu atbildēt. Kāpēc direktīva, bet ne regula? Šeit mums ir tādi jautājumi, kas attiecas uz civiltiesībām dalību valstīs. Un mēs risinam tādu situāciju, kas 20 dalību valstīs jau ir aptverta ar nacionāliem tiesību aktiem. Un šādā situācijā nebūtu labi nākt klajā regulu, kas tieši iejauktos juridiskā situācijā dažādās dalībvalstīs. Un kas varbūt e, būtu ar augstāku vērtību nekā nacionālas tiesības, un tas nebūtu operatīva. Kas ir pamatota šeit? Tas, ka tiek izveidota noteikuma Eiropas Savienības līmenī, bet lai dalībvalstīm būtu iespēja harmoniskā veidā to iekļaut uh, lai nodrošinātu to, ka tie darbojas bez kaut kādām spriedzes, bez pārklāšanos un, pārklāšanās un bez tādām grūtībām, ar kādām mēs parasti varētu saskaties šādā situācijā. Tāpēc es domāju, ka direktīva šeit ir pamatota. Pirmais jautājums, kas arī tiek uzsvērts. Tātad uh, panta trešais punkts, kas ir jālasa ar 39. pantu pamatlīgumā, kas nosaka kopējas lauksamniecības politikas mērķus. Mērķis, kuru mēs gribam šeit panākt, uh, Tas ir pastiprināt un atbalstīt ienākumus lauksaimniekiem, jo tālāk mēs atkāpsimies no situācijas par lauksaimnieku ienākumiem attiecībā uz teksta darbības jomu. Un šeit es domāju par ārkārtas situāciju, kas ir Unilever, nezinu, attiecībā uz kādu citu šādās sarunās, jo grūtāk tas kļūs attiecināt Šo augsta līmeņa makro situācija ir atsevišķu uh, lauksaimnieku un viņa ienākumiem, un šeit ir risks attiecībā uz juridisko pamatu, jo tālāk mēs atkāpsimies, jo lielāks būs risks, ka juridiskais pamats nebūs atbilstīgs lietvardu to, ko mēs grasamies darīt, un tāpēc es personīgi arī uzskatu, ka priekšlikums, ar kuru nāca klajā komisija, mēģina panākt līdzsvaru un li liek kaut ko galdā likumdevējam, kas varētu tikt saprātīgi, labi aizstāvēts tiesā, ja nu tas būs nepieciešams. Un trešais jautājums parādījās attiecībā uz papildinājumu, eh, kas ir plānots attiecībā uz uh, zaudējumu. Mēs esam ierosinājuši direktīvu par tirdzniecību, bet negodīgu tirdzniecības praksi starp piegādātājiem un pircējiem. Šī nav netaisnīga tirdzniecības praksa šajā ziņā Šeit ir prakse, kura tiek izmantota, ko izmanto mazumtirgotāji vai arī vairumtirgotāji attiecībā uz saviem klientiem, kas nozīmē to, ka tas ir no apakšas uz augšu vai drīzāk no augšas uz leju. Tā kā tas šeit vienkārši neiedarās. Un tas ir jārisina, ja tas tiktu risināts kādā citā kontekstā. Pirmais jautājums ko minēja Eiropēkums, tas ir jautājums par to, kāpēc ir dažādi cenu līmeņi, piemēram, attiecībā uz pienu dažādās dalību valstīs. Kā rāda mūsu pieredze, viens no galvenajiem iemesliem ir tāds, ka ir atšķirība starp deficītu jomām un pārpalikumu jomām. Uh, Parasti pārpalikumi jomās cenas ir samērā uh, zemes, bet deficīta jomās samērā augstas. Un deficīta zonas bieži vien ir tāpēc, ka tās atrodas tālu no galvenās ražošanas vietas, tās ir attālas vietas, un tāpēc ir mazākas attiecības ar uh, tādu situāciju, kur ir pārpalikuma teritorijas. Tāpat arī jautājums par to, kā darbojas konkurence. Uh, kā ir organizēts sektors, kāda ir loģistika, tas viss atstāja ietekmi uz cenu situāciju, bet ir pilnīgi normāli, ka cenas litra pienam nav vienādas visās dalību valstīs un reģionos visā Eiropas Savienībā. Es domāju, tā ir pilnīgi normāla situācija un pēdējais komentārs. Un es domāju, mēs nevaram vien pietiekami daudz to uzsvērt. Priekšlikums, kas ir likts jums galdā, ļautu dalībvalstīm uh, darboties tālāk, ja tās uzskatēs būtu nepieciešams darīt ko vairāk. Es domāju, ka tas ir svarīgs instruments dalībvalstīm, lai risinātu situāciju savas valsts teritorijā, kas varētu būt ļoti atšķirīga salīdzinājumā ar citu dalībvalsti. Līdz ar to, jo tālāk mēs virzīsimies detalizācijas pakāpē, jo mazāk mēs atstāsim šo izvēles iespēju dalībvalstīm, lai tās mīrtiecīgi varētu regulēt, ņemot vērā konkrēto situāciju savas valsts teritorijā. Un tieši tāpēc mēs arī uzskatām, uh, ka minimālas harmonizācijas koncepcija ir pamatota un ka tā ir jāsaglabā arī galīgā diskusija rezultātā. Lielas jums paldies! Protams, ka mēs esam gatavi ļoti konstruktīvi sadarboties kopā ar jums turpmākajā procesā un arī turpmākajos mēnešos. Liels paldies! Liels paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Un paldies arī jums, godātais viesi, kas esat konkurences ģenerāla direktorāta galvenais ekonomists. Ar dievu jums abiem, nu, bet vēl divi darba kārtības jautājumi mums jāizskata šodien, kolēģi. Divi atzinumi. Pirmais atzinums. attiecas uz Regi komiteju. Kopīgi noteikumi par Eiropas reģionālās attīstības fondu, sociālo fondu, plus kohezijas fondu un Eiropas jūrlietu un dzīvesaimniecības fondam finanšu noteikumiem. Tas tātad ir atzinums Regi komitejai, to sagatavojas Marija Gabriela Zona. Un došu uzreiz jums arī vārdu. Lūdzu. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Propunerea de regulament a Parlamentului și a... Lies paldies, priekšsādātāji šis priekšlikums attiecībā uz kopīgiem notik, noteikumiem, uz dažādiem struktūru fondiem ir daļa no kopējā priekšlikuma attiecībā uz jaunu daudzgadu finanšu plānu laikā no 21. līdz 27. gadam. Te būs ir kopīgi noteikumi attiecībā uz visiem šiem struktūru fondiem, bet vienlaikus ir viens izdā, izņēmums. Un tas attiecas uz lauka attīstības fondu visiem šiem struktūra fondiem tāpat laikā ir vienāds eh, pa, tiesiskais pamats. Un, attiecīgi, šie kopīgie noteikumi ir ļoti vajadzīgi, tāpēc, ka, attiecīgi, fondu izmantotāji, saņēmēji varēs vienkāršāk pieteikties uz līdzekļiem. Ir vajadzīga arvien vairāk kohēzijas, sociālās kohēzijas, teritoriālās kohēzijas un arī ekonomikas kohēzijas. Komisijas priekšlikums. Um, izraisīja manai interesi. Es domāju, ka šādā veidā tiks izmantot šādu vien saskaņotu, līdzsvarotu attīstības ietveru visām valstīm, visiem reģioniem, visiem šiem fondiem, un tādējādi mums izdosies vērties pret to nevienlīdzību, kas pastāv starp dažādiem reģioniem. Šie jaunie noteikumi palīdzēs radīt atbilstīgos uh, priekšnoteikumus tālākai noteikumu vienkāršošanai, piedāvāt vienlaiks arī elastību šo noteikumu pie, piemērošanā. Un tomēr, diemžēl, te ir tāds, um, nu, vēl viens jaunums, kas skan mūs kā komiteju vairāk, īpaši attiecībā valsts lauksaimniecības attīstības fondu, ir tas, ka šais noteikumos vairs nav runa par lauku attīstības fondu vispār tiek paredzēts, it kā, ka lūk, ar citiem struktūra fondiem tiks eh, finansēta šāda lauka attīstības mērķi. Bet jāsaka, pagaidām šī fonda līdzekļu saņēmēji ir ļoti daudz skaitlīgi. Un tāpēc es domāju, ka ir pilnīgi viennozīmīgi ļoti svarīgi, lai šis fonds, kas tiek izmantots tieši solidaritātes finansēšanai un kohezijas mērķiem, tomēr tiek iekļauts šajā pašā kopējā mm, fondu uh, Eh, struktūrā. Tā, lai šī fonda izmantošana varētu tikt optimizēta un tiktu radīta tālāk sinerģija starp visiem šiem struktūra fondiem vienalga, vai tas būtu reģionālā vai nacionālā līmenī, jo mēs nedrīkstam aizmirst, cik lielu lomu spēlē šāda veida līdzekļi tieši lauku attīstībā. Tieši šie fondi garantē kohēziju. Sociālo kohēziju ir ļoti svarīga. To jau teicu, tas svarīgi ne tikai lauku reģioniem, bet arī pilsētvidei. Manuprāt, tas ir pirmais un svarīgākais arguments, lai šie, m, mm, lai šie fondi tomēr tiktu iekļauti tālākajā kopējā noteikumu struktūrā. Mums vajadzētu uzsvērt, uzsvērt uz to, cik uzsvars jāliek tieši uz lauku reģioniem, uh, jo visi taču vēlas, lai nebūtu šāda veida atšķirīgas attīstības starp dažādiem mēs reģioniem. Nepieciešams veikt investīciju tālākā attīstībā arī lauku reģionos, veicināt tur darbojošamies uzņēmumus un palīdzēt lauksaimniecības sektoram, kā arī mešaimniecības sektoram. Šai priekšlikumā komisija par 27% samazina līdzekļus, kas piešķieti tieši lauku attīstībai. Mēs esam e, identificējuši šo samazinājumu ar lielu sarauktinājumu. Mums šeit agrikomitejā tas šķiet nepieņemam un arī atzinumu attiecīgi esam sagatavojuši. Šis samazinājums ir pilnīgi nepieņemams un, manuprāt, pilnīgi absurds ja mēs nepiedāvāsim lauku, attiec, lauku attīstības fonds līdzīgā līmenī, kā tas ir citu fondu kontekstā, nu tad tādā gadījumā riskējam ar to, ka tieši šādiem mērķiem piešķirtie līdzekļi tiks samazināti vēl tālāk. Lauku attīstības fonds ir jāskata vienlīdzīgi ar citiem šiem struktūra fondiem. Esmu apsprieduši šo jautājumu arī ar Regiju komiteju un varu jums pastāstīt, ka lielākoties arī šīs komitejas locekļu pārsvarā piekrīt manam viedoklim par to, ka šis samazinājums ir nepieņemams. Sagatavojot grozījumus, vēlējos visu saglabāt tādā vienkāršā redakcijā izvēlējos tikai tos noteikumus, kas varētu pavisam vienkāršā veidā tikt piemērot arī lauka attīstības fondam, vienlaikus sagatavojot elastības elementu šeit minētie pasākumi un noteikumi ir ļoti līdzīgi tiem, ko e, Eiropas komisija ierosina attiecībā uz KLP. Nu, lūk, mans priekšlā, priekšlikums. Būtu labi, ja mēs varētu KLP attiecīgos noteikumus iestrādīt arī šajos kopīgajos noteikumos. Esmu uzklausījis arī komisijas ehm, nostāju. Viņa saka, lūk, tas nesot neies, tas esot neiespējami, jo lauksaimniecības KLP ietvaros ir pirmais un otrais pīlārs un tā tālāk, bet es jāsaka, viņiem nevaru piekrist. Es domāju, ka ar saviem grozījumiem mēs labi parādām, ka tas ir iespējams un ka ir iespējams šos kopīgos noteikumus iestādāt tādā horizontālā mērogā pār visiem sektoriem. Mums ir jāsa, jāpiedāvā visas iespējamās alternatīvas un jādodrošina arī oficiāla saikne ar KLP, starp KLP regulējumu un šiem kopīgajiem noteikumiem. Mums taču ir jāpiedāvā visas iespējas atbalstīt uh, lauku attiecības, ka, lauku attīstību. Gal galā KLP vēl joprojām nav pilnībā īstenot, tāpēc ir vajadzīgi šādi ļoti definitīvi noteikumi un nedrīkstam lauku attīstības fondu izslēgt no šiem kopīgajiem noteikumiem. Manuprāt, šāds horizontāls regulējums būtu ļoti labs un piedāvātu attiecīgas saiknes ar citiem fondiem, un šīs saiknes ir jāsaglabē. Tāpēc esmu iesniegusi attiecīgi grozījumus. Un kopumā, kā jau teicu, vēlamies spēcināt saikni starp šo regulu un attiecīgi KLP tā, lai lauksaimniecības mm, fonds lauka attīstībai tiktu iekļaut šais kopīgajos noteikumos, kā jau es teicu, tas attiecīgi ļautu samazināt arī administratīvo slogu, jo te visi šie fondi iekļauti vienā veselumā. Domāju, ka visi šie fondi tiešām ir jāpārvalda efektīvā veidā. Es zinu, ka šis jautājums nav viennozīmīgs, tas var būt arī visai delikāts, bet es tomēr ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mums izdosies rast to labāko labāko risinājumu. 28. septembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, godātie kolēģi, un es visus tiešām no sirds lūdzu, attiecīgi tos arī vēl līdz šim brīdim sama, iesniegt tā, lai šis atzinums beigu beigās būtu pēc iespējas veiksmīgāks. Paldies! Liels paldies, saka priekšādētājs, paldies kolēģei! Tālāk pieteicies Ropēkungs un Maginas skundze. Ropēkungam pirmajam vārds lūdzu. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Lielas paldies. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paužam savu atzinumu un iesniedzam to Regija komitejai. Jo tad viņi varēs mūsu viedokli attiecīgi iestrādāt arī savā ziņājumā, padarot to konsekventāku. Un nepiekrītu šim samazinājumam. Lauksaimniecības fondā parlaments savu nostāju jau ir paudis, to darīs ir arī citos dokumentos. Mēs sakām, ka dalību valstīm vajadzētu dot 1,36%, nevis 1%. Nedrīkst šādā veidā samazināt līdzekļus, kā tas notiek attiecībā uz KLP līdzekļiem daudz kur citur. Tas būtu tāds konsekvents vēstījums ko mēs nosūtītu arī ar citiem dokumentiem, ko sagatavojam. Kā jau teicu, vēl viena lieta, kas pilnībā nepieņemama, ir tas, ka par 24% samazināti šie kopējie līdzekļi. Manuprāt, šeit piedāvātā metodoloģija ir neatbilstīga par vienu ceturto daļu tiek samazināti šie līdzekļi. Nesaprotu, kāds iespējams, um, kā šis fonds varēs darboties. Un vēl viena lieta, kas no tā visa izriet, ir tas, ka šogad notikuši daudzas reģionālas pārmaiņas dalībvalstīs, nu, piemēram, Čehijā. Uh, Latvijā, Lietuvā šobrīd ir reģionu pārdalījums noticis. Ir cit, citādi tie sadalīti un pastāv atšķirības starp reģioniem, diezgan būtiskas atšķirības vienā no reģioniem. Mm, es atbalsts tiek izmantots simtprocentīgi, citur 60%, bet plānošana tiek izma izmantota pilnīgi vienādā veidā attiecībā uz abiem šiem reģionu tipiem. Es domāju, ka šis jautājums būtu jāskat, tas jāņem vērā. Es pārstāvu attiecīgi um, savus grozījumus, esmu gatavs par tiem izteikties. Es domāju, ka šādus samazinājumus nevar piemērot uh, valstīm tajos gadījumos, kad dalībvalsts attiekuši 75% vidējo rādītāju. Tā tas šobrīd notiek, tikko 75% tiek sasniegti, šis samazinājums tiek īstenots, un tas ir vairāk par 20 vai cik procentiem. Manuprāt, tas nedrīkstētu būt tik liels, nu līdz 10 procentiem varbūt. To svarīgi atcerēties. Vēl viens svarīgs jautājums. Līdzfinansējuma līmenis. Tas ir būtiski atšķirīgs. Nu, piemēram, mazāk attīstītajiem reģioniem tas ir 15%, citur tas ir 45%. Un, ja dalība valstī ir daž, da, atšķirīgs reģionālais sadalījums, tad tas var būt uh, nevienlīdzīgi. Mēs vēlētos redzēt šeit lielāku konverģenci un lielāku konkurences iespēju attiecīgi reģioniem. Tāpēc domāju, ka līdzfinansējumam vajadzētu atspūg, atspoguļot šīs reģionālās atšķirības. Vēl. Referente teica, ka grozījumi jāiesniedz līdz 28. datumam kā es to arī lasu šeit dokumentos. Nu, vēlējos vienkārši vēlreiz apzināt, ka tas tiešām tā ir. Ja 28. pusdienas laiks, ja? Labi. Labi. Es paldies, ka priekšādētājs nākamā runātāja Magines skundze. Lūdzu. Priekšādētāji pateicos. Gribēju tikai precizēt, ka es uzstājos mūsu ēnu referenta Budaskunga vārdā šobrīd un ne savā vārdā gan, jo es jāsaka, ar šo priekšlikumu detalizēti neesmu iepazincies. Tātad priekšlikuma mērķis ir samazināt administratīvo slogu pārvaldošām struktūram un citām struktūram vienlaikus nodrošinot legalitāte un pārskatāmību. Tāpēc tiek izveidot kopēji, kopīgi noteikumi, kas nosaka šos kopīgos noteikumus septiņiem fondiem, bet, kā jau referenti norādīja, Eiropas lauksaimniecības fonds lauka attīstībai no šī kopīgiem noteikumiem tiek izslēgts. Ēnu referents saprot, ka ir vajadzīga lielāka subsidiaritāte KLP ietvaros, bet dalību valstu pieredze pēdējā laikā liecina, ka tādā veidā tiek um, kropļot konkurence konferencē starp lauksaimniekiem mēs līmenī, un turklāt administratīvā sarežģītība eh, palielinās. Kā jau Dorfmans ziņojumā skaidri uzsvērts, un tas ir ziņojumā par subsidētātes riskiem KLP jomā, pastāv eh, iespēja, ka birokrātiskā sarežģītība pieaugs. Un šai komitejā mēs, protams, uzskatām, ka papildus subsidētāte būtu tad eh, jā, jāstrādā kopā ar kopēju spēcīgu ietvaru, noteikumu ietvaru. Referen Budaskungs vēlas ehm, atbalstīt referents priekšlikumu iekļaut lauksaimniecības fondu lauka attīstībai joprojām šajos kopējos notikumos, uzsver, ka vietējās attīstības stratēģijas ir jāizpēcina, jo vietējās attīstības stratēģijas ir patiešām līdz šim piedāvājis ļoti redzamus un taustāmus rezultātus caur vietējās darbības grupām un nodrošina plašāku pieeju līdzekļiem, ņemot vērā, ka tieši vietējā līmenī pastāv plaša pārvaldības kapacitāte. Paldies! Grācija, Norevole Megīnēs. Lielas paldies Magīnes skundzei. Nākamā runātāja Klārā Gilēra. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pamatā sniegt informāciju, eh, ko arī kolēģi Jona man sniedza. Es piekrītu tam, ka pats svarīgākais, lai mums būtu atzinums eh, mūsu komitejā attiecībā uz struktūra fondu un attiecībā uz ietekmi, ko tas atstāja. Un es uzskatu, eh, ka eh, šī informācija ir labi iekļaut. Jā, mēs piekrītam eh, budžetam varbūt vismaz attiecībā uz samazinām lauka attīstības politikā, un tāpēc ir nepieciešams izmantot jebkuru iespējamu uh, Uh, instrumentu, lai varētu pretoties šim samazinājumam, jo kopējā lauksamniecības politikā ir tie paši resursi, kas ir šī gada finanšu projekta. Tāda ir mūsu ambīcija. Un ir nepieciešams turpināt cīnīties katram nevien tikai konkrētās diskusijas par kopējā lauksamniecības politiku, bet arī par struktūru fondu. Un otrkārt, es gribētu vēl atsaukties uz to, kas ir pasvītrot struktūra fondu regulātā, tad lauksaimniecības m, mm, attīstības fondā. Mēs uzskatām, ka šeit nav nu, tam īsti pareizi būtu uh, labāk domājot par struktūra fondu šeit, jo tas ir fonds, ar kuru uh, tiek risināta nevienlīdzība starp zonām un teritorijām Eiropas Savienībā, un tāpēc uh, tas pamatojums uh, ka ir šeit nepieciešama labāka koordinācija un uh, visā teritorijā. Tāpēc, ja mēs no um, Fēdera, ja mēs izņemam to, tad šeit neliekas īsti pareizi uh, to darīt, lai gan komisija saka, ka tam nav jābūt par pamatu, jo īstenībā lieta ir pilnīgi atšķirīga. Struktūra fonds uh, uh, nošķir lietas šajā ziņā, arī ņemot vērā šo starpību, kas ir līdzfinansējumā. Tāpēc es atbalstu pilnīgi pretēju, tātad līdzfinansējumam ir jābūt atšķirīgam, uh, kamēr vien uh, Eiropas Savienībā ienākumu uz vienu cilvēku būs eh, atšķirīgi. Mēs neuzskatām, ka būtu pareizi, uh, ka ņemot vērā ienākumus un dzīves līmenis visiem Eiropas Savienībā, šeit nevar būt konverģents attiecībā uz um, finansējumu no struktūra fondiem, un tāpēc mēs domājam, ka tas būtu pretēji struktūram šajā fondā kā tādā. Otra lieta ir tiešais atbalsts, bet struktūra fonda tas ir nepieciešams, lai varētu varētu risināt šīs lielās atšķirības eh, Eiropas Savienības reģionos un teritorijās. Tāpēc būtu labāk to darīt iekšpusē, tāpēc liekas, ka ir eh, labi grozījumi, Suzana, eh, Zana, kas iesniegts, ka ir nepieciešams struktūra fonda regulā to iekļaut. Paldies! Grācija, Liels paldies! Nākamais runātājs Dantāna kungs. Paldies! Kolēģis Mullers ir um, referents, kas strādā pie šī jautājuma, bet viņš nevar būt uh, šeit klāt. Un līdz ar to es savukārt uzstāšos kā ēnu referents, kas strādā pie horizontālā regulējuma. Es piekrītu tam, kas nu pat tika teikts, pat, ja es sap, nevaru pilnībā piekrist kaut kam daudz, ko saprotu, kāpēc tas tika teikts. Es ļoti labi saprotu, ka tā strikti uz to raugoties, reģionālā situācijā, ja mēs runājam par visu šo valstu politiku, ir vajadzīga saskaņotība un vajadzētu līdz ar to šo lauksienotības fondu paturēt pie visiem pārējiem fondiem. Bet praksē mēs taču redzam, kādi ir šie principi, kuri tiek izmantoti šī līdzekļu sadalīšanai. Te mēs runājam par lauksaimniekiem. Un līdz ar to šis lauksaimniecības fonds, ja tas tik, no, pat, tiks paturēts kopā ar pārējiem eh, fondiem, radīs, pap, tas radīs papildus administratīvo slogu, jo pirmais pīlārs tā ir viena lieta, un otrais ir pilnīgi pakļauts citai loģikai. Un mēs, kā, lauks, nu, kā, šī, kā komiteja, taču vēlamies vienkāršot noteikumus lauksaimniekam. Arī šo kontrols, inspekcijas struktūru. Un tāpēc mēs nevaram šeit pilnībā harmonizēt ar visu pārējiem, visiem pārējiem fondiem. Nu, tur ir zinām ierobežojumi, jo mums jādod šajā gadījumā priekšrocība tieši lauksaimnieku lokam, kas pieprasa līdzekļus, iesniedz savus projektus, nu, un attiecīgi tas viss jākontrolē. Tas, ka šis fonds attiecas uz abiem pilāriem, nu, paredz to, ka, lūk, ir atšķirīgi noteikumi pirmajā pilārā un otrā, un līdz ar to, ja tagad šeit jau būs tie kopīgie noteikumi, tas radīs papildus sarežģītību. Un Es tiešām domāju, ka šajā gadījumā lauksaimnieku interesēs būtu tomēr šai horizontālajā regulējumā šo fondu neiekļaut, jo te jau, kā teicu, ir šīs atšķirības starp abiem pīlāriem. Paldies, saka priekšādātājs. Es arī gribētu paust savu viedokli. Man gan bija, jāsaka, godīgi arī zināms baršs attiecībā uz šo jautājumu, līdzīgi tā kā jūs teicāt. Bet, Dortmankunds, jūs vēlēt uzstāties? Jā, es piekrītu tam, ko teica Dantēna kungs nu pat. Uh, Pēdējos gados tika informēts, e, īstenots vairākas reformas, pie kā vairākus gadus pirms tam strādājām KLP kontekstā, un vienmēr ir bijusi šī tendence un centieni šo reģionālu, e, reģionālo politiku šeit iestrādāt. Un šeit lauksemcības komitejā mēs vienmēr bijām pret to, ka lauksemcības fondi tiek pie, iekļaut arī pārējos tieši tā iemesla dēļ, ko nu pat minēja Dandāna kungs. Mēs vēlamies to visu koncentrēt tieši uz laukumiem, un tāpēc tagad e, gribu referentam, referentē pastāstīt lūko nu tad iznāk, ka šis fonds, ja mēs tā rīkosimies, kā es ierosināju, tiks izslēgts no KLP. Un, ja es raugos uz visiem šiem attīstības plāniem, arī, piemēram, savā valstī, tur runa ir par to, ka vairāk 80% tiešā veidā tiek nodot tieši lauksaimniekiem. Un eh, tas tad pilnīgi mainītos. Ja mēs tagad to visu atstāsim reģionālās politikas eh, ziņā, nu tad tādā gadījumā lauku attīstības plāni vairs šajā gadījumā nenu, netiks iesniegt tikai vienokotiem lauksaimniekiem un tā tālāk, bet tad šie līdzekļi samazināsies. Un tas ir tas pamat pieņēmums, tas pamat apsvērums. Kāpēc mums nevajadzētu tā rīkoties? Vai tiešām mēs to vēlamies? Bet tad mums, kā lauksamcības komitejai, nevajadzētu tomēr joprojām uzstāt uz to, ka otrais pīlārs joprojām ir daļa no KLP un tā tur arī paliek. Un tas, ko referente te tagad saka, un tas, ko viņa šeit pasaka, nu, manuprāt, nu, jā, nu, šī vēlme iekļaut fondu kopējos noteikumos mainīt visu šo struktūru. Mums tiešām vajadzētu šeit tāds ļoti pamatīgs diskusijas par to, ko mēs tad mm, darām šeit e, komitejā ar šo otro pīlāru nākotnē. Vai tas tad būs daļa no reģionāla politikas, ja tomēr KLP? Grazie, Herbert. Prima... Paldies. Došu vārdu. Pirms es dodu vārdu uh, deputātiem, runās komisijas pārstāvs, lūdzu. Paldies. Labdien. Es pārstāvu reģionu ģenerāldirektorātu. direktorātu Ļoti interesanti uzzināt par to, kā jūs vērtējat reģionālo politiku tajā ietvarā, ko mēs piedāvājam. Un nākamajam programmēšanas periodam komisija centās ņemt vērā arī budžeta ierobežojums, kas saistīti ar Brexitu. Uh, un nebija viegli izšķirties par dažiem jautājumiem vai izdarīt izvēles. Kohēzijas politika arī maksā pietiekami daudz, un mums bija jāskatās, kā nodrošināt saskanību, lai būtu līdzsvars nu, starp uh, iestādēm un labumu guvējiem. Viena no sinerģijas tādām jomām ir vietējo, uh, vietējās attīstības veicināšana. Tas attiecās uh, uz finanšu instrumentiem un arī uz daudz ko citu, bet mēs pievēršamies citām jomām, to noteikumiem vai nosacījumiem, tad raudzījāmies, lai mūsu galvenais uzdevums bija skatīties, lai noteikumi uz vietām darbotos saskanīgi. Un mēs saprotam, ka plaša lauksaimniecības kopējās politikas reforma nozīmē, ka ja labumu guvējiem būs jāpāriet no vienas jomas citā, tas radīs tikai lielas jukas. Un runājot par uh, kohēzijas politiku, tad to, ko sacīja Ropes kungs, es piekrītu, naudas samazinājums ir būtisks, bet Dažas valstis ir zaudējušas apmēram 23% no piešķīrumiem, un dažas zaudē pat 45%. Tas, protams, nav maz, bet mēs domājam, ka mūsu priekšlikums ir tāds uh, izlīdzināts, ņemot vērā jau panākto progresu vairākās dalību valstīs attiecībā uz ekonomisko un sociālo attīstību. Ja mēs runājam par Lietuvu, Ungāriju vai Poliju, tad šeit komisija balstījās uz visjaunākajiem datiem laikā no 14. līdz 16. gadam, un tie ir dati, nu, ar kuriem mēs strādājam šobrīd. Tad vēl līdzfinansēšana. Līdzfinansēšanas līmenis ir palielinājies, jo tas tika palielināts krīzes dēļ, un tagad mēs redzam, ka ekonomika atkal nāk, sāk pieaugt, tad mēs varam arī vairāk sagaidīt no dalību valstīm. Ja jums ir vēl citi jautājumi, lūdzu. Bene, grazie. Paldies! Liels paldies! Tagad gribu dot vārdu. No. Ok, konkludi, Zana, grazie. Loana, lūdzu. Ģimei. Liels paldies! Paldies par visiem izskanējušiem komentāriem. Kā es to jau labi precizēju, 26. septembris ir pēdējais termiņš grozījumiem. Es jūsu grozījumus gaidu. Ar jūsu atļauju gribētu atsaukties uz diviem precizējumiem. Šeit nav runa par to, lai piemērotu uh, šeit uh, vai nošķirtu starp diviem pīlāriem. Mēs piemērosim kopējas lauksaimniecības politikas reformu noteikumus, un es vēl gribētu arī atbildēt saviem kolēģiem, kā attiecībā uz visiem noteikumiem, kas ir kopēji, ka tie jau attiecas kopumā uz lauksaimniecības politiku. Nu, es nezinu, vai mans teksts nebija labi saprasts, bet jebkurā gadījumā es ar prieku gaidīšu visus grozījumus, un tad mēs kopīgi par to varēsim domāt. Paldies! Bene, grazie molte. Intanto... Paldies. Liels paldies. Um, grozījumu iesniegšanas termiņš jau tika nosaukts. Tagad varam pāriet pie pēdējā jautājuma šīs dienas programmā. Arī te mēs runāsim par atzinumu par Eiropas reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fondu. Džeims Nikolsons ir autors. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mūsu komiteja nu, dotu signālu, izmantojot šo ziņojumu, kā tiek izmantots finansējums un kā tas iespaido um, lauksaimniekus. Es te izteicos ļoti kompakti un īsi, un Uh, liela daļa no lauksaimniekiem uh, tagad skārto lietas tiešsaistē, un viņiem ir jānodrošina laba pieeja internetam, lai datu pārraide labi darbotos, un šeit ir nepieciešams nodrošināt arī platjoslas uh, kontaktus. Tas sevišķi attiecās uz lauku reģioniem. Uh, Protams, ka ir vajadzīgs arī prasmes un mūsu komitejas uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai attīst, var attīstīties lauku reģioni. Un mans priekšlikums ir attīstī, attīstot tehnoloģijas, ir nepieciešams tam veltīt vairāk līdzekļu. Uh, Un te varbūt šī korekcija nav sevišķi liela, bet es domāju, ka no tās tomēr būs labums. Sadarbojoties ar ēnu referentiem, uh, nu, mēs uh, vienojāmies par uh, nu, grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas nav īpaši tālu, bet es domāju, ka mums izdosies tomēr visu izdarīt laikus, jo jautājums ir ļoti, ļoti būtisks tieši samaz, finanšu, jo finanses samazinās Eiropā tās, kas ir pieejams. Paldies! Ropes kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, mums arī šajā gadījumā ir jāvērš uzmanību uz to, ka līdzekļi ir samazinājušies, tas nav pamatoti. Un reģionālās attīstības fonds un kohēdijas fonds nav jāsoda, vai nav viņiem, kā lai saka, viņi jau nav vainīgi pie Brexita. Dalība valstīm ir jābūt solidārām. Un Mums ir parādās jauni uzdevumi un izaicinājumi, bet mēs aizmirstam tos, ko vēl neesam atrisinājuši. Es piekrītu kolēģim Nikolsonam, reģionālās attīstības fonds. Tam vajadzētu būt aktīvākam tieši reģionos piemēram, finansējot reģionālos centrus, kas pārvalda fonda līdzekļus. Viņam ir tomēr jābūt tādam ar iniciatīvu. Un lai iniciatīva tomēr nebūtu tikai pilsētu reģionos, jo bieži notiek tā, ka lielas pilsētas savāc sev 90% līdzekļu, kamēr mazas pilsētas vai lauku reģioni, viņiem jāiztiek ar to, kas ir palicis pāri. Un mums ir šī līderu programma, un komisija tagad piedāvā tikai 5% atvēlēt no lauka attīstības fondam. 10% būtu labāk, jo salīdzinot ar. Mēs redzam, ka līdzekļi tieši šajā jomā salīdzinot ar posmu no 14. līdzekļi ir samazinājušies. Mēs nevaram piesaistīt jaunus cilvēkus lauku reģioniem. Un eh, līderu programma, kas samērā labi darbojas visās dalību valstīs, par to mēs neesam dzirdējuši īpaši kritiku. Uh, Tā ļauj daudziem cilvēkiem izmantot jaunas iespējas un ļauj uh, darboties aktīvi vietējām grupām, atbalstu saņem vietējās lauku pašvaldības, un arī kontroli ir nodrošināta labāk nekā jebkad. Reģionālās attīstības fondam arī ir vajadzīga tāda pati līderu programma, ko varētu izmantot eh, reģionālās attīstības fondu un uh, pašvaldības eh, uzņēmēji, dažādas iniciatīvas grupas varētu saņemt atbalstu. Paldies, Anjo kungs. Paldies. Es uh, piekrītu tam, ko teica Ropes kungs jo um, lauksamniekiem ir grūti tikt pie finansējumu, izņemot šajā līderu programmā, kas izklausās, ka ideja ir ļoti laba par šiem fondiem. Un es ceru, ka Džims uh, arī ir komentēs to, ko es sacīšu. Viņš jau labu laiku nodarbojas ar šiem jautājumiem un strādā tieši ar Ziemeļīriju. Džim, vai tu uzskati, ka tavā vēlēšana apgabalā ir viegli lauksaimniekiem tikt pie šo divu fondu līdzekļiem? Tagad vēl došu vārdu komisijai vēl vienu reizi Lumenskas kundzei. Paldies priekšēdētāji! Vispirms reģionālās attīstības fonds atbalsta lauku apvidus. Šeit mūsu priekšlikumā nav jaunu samazinājumu vai ierobežojumu, un mēs mēģinām piemērot šo pieeju no apakšas uz augšu, attiet, atbilstoši mērķim numur pieci. Un pateicoties reģionālās attīstības fondam. Mēs, nu, mēs varam palīdzību sniegt plašāk, lielākam lokam. Komisijai bija jāpieņem daži sarežģīti lēmumi un jāskatās, kur ir viss tāds jūtamā, tad jūtamākā pievienotā vērtība šim atbalstam. Un, manuprāt, paplašinot aptvērumu, ietvert vēl vairāk nu, intervences, es domāju, ka tas nonāktu pretrunā ar mūsu mērķi, jo mēs negribam arī, lai pārklātos finansējums no dažādiem fondiem. Ja skatās uz sesto pantu strateģiskajā plānā, tad nu, mēs redzam, ka šeit mērķi atkārtojas starp šiem abiem fondiem. Es domāju, ka tas nav neviena interesēs. Runājot konkrētāk par platjoslas savienojumu tad šeit arī mēs skatāmies uz pievienoto vērtību. Un, un ja uh, ir grūtības tikt pie šī platjoslas savienojuma, vai tas ir ļoti dārgi, tur mēs sniedzam palīdzību. Un Nav arī vienkārši finansēt uh, publiskās intervences, tāpēc mums ir šie ierobežojumi attiecībā uz platjoslas savienojumiem. Paldies! Tagad secinājumi. Paldies! Runāšu ļoti īsi. Varbūt te ir pārpratums vai kāds, nu vai nesap nav īsti skaidrs, ar ko nodarbojas Reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds. Līderu programma, manuprāt, ir viena no labākajām, kāda jebkad ir vispār īstenota no visām iniciatīvām, kas ir nākušas no Briseles. Šeit no tās iegūst lauksaimnieki, viņu organizācijas un Ziemeļīrijā. Ja To izmantoja arī um, pārobežu sadarbībā abās robežas pusēs. Un es vienmēr esmu to ļoti atbalstījis. Un es negribētu, lai līderu programma iet uz zudumā. Lauksēmnieki vēlas to turpināt, izmantot visas programmas par visām mēs dzirdam atsauksmes, ka nav viegli tikt pie līdzekļiem. Un, protams, ka nav jau tā nauda netiek piešķirta tāpat vien, jābūt arī uzraudzībai un kontrolēji. Un to, ko jautā Aņo kungs, jā, protams, atbildi ir jā. Un uh, Ziemeļīrijas uh, lauksaimnieki varbūt nav tik labā situācijā kā Anglijas austrumos, bet atšķirības pastāv, bet mēs domājam, ka Brexita dēļ mēs redzēsim arī dažādu, dažādu veidu ietekmi. Un, protams, ka šī programma varētu būt vieglāk pieejama, tāda vieglāk izmantojama, bet uh, kontrola pastāvēs. Es runāju ar saviem kolēģiem, lauksaimniekiem, un, protams, ka viņi vēlas, lai. Uh, programmu varētu izmantot vieglāk, bet tur ir jāieguld zināms darbs. Ir jāie, jāvelta zinām enerģija un runājot par to, ko teica Ropē kungs, ja mums ir jādara tas, ko mēs varam izdarīt šajā īsajā laikā, kas mums ir palicis. Lēgi, direi, ka possiamo ritenere conclusa. Liels paldies! Liels paldies, kolēģi! Līdz ar to mēs esam pabeiguši šīs pēcpusdienas sēdi. Kolēģi, lūdzu, neaizmirstiet par to 1. oktobris. 1. oktobrī mums ir ārkārtas komitejas sanāksme, kur mēs balsosim. Balsosim par direktīvu par negodīgu tirsniecības praksi. Un es patiesi ceru, ka lielais vairums atbalstīs to nobalsos par. Tātad lieliski jums nedēļu un tiekamies Strasbūrā arī. Paldies!